Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. So I'm back to the committee, Mr. Roy, with the full member, yeah? Wonderful. Good. Wonderful. Little problem. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle. Dāmas un kungi, sveicu jūs visus šajā sanāksmē. Šodien ir ārkārtīgi svarīga sanāksme ITRA komitejai. Un sveicu arī kolēģis no kultūras komitejas, kas šajā uzklausīšanā piedalās. Bet it īpaši sveicu mūsu Gegen Kvin kandidāti, uh, kas ir uh, kandidāte komisāra amatam. Un es domāju, ka nav vajadzības pārāk daudz stāstīt. Vienkārši vēlos teikt, ka mums ir ļoti skaidri nosacījumi tam, kādā veidā noritēs jautājumu uzdošana, cienījamie kolēģi. Es jūs ļoti lūdzu, un, protams, arī kandidātas kundzei, lūdzu ļoti rūpīgi sekojiet atvēlētajam laikam, un tas ir tieši tādēļ, lai nesanāktu tā, ka tie, kas ir pašā sarak saraksta beigās, ne, uh, nesanāk tā, ka viņi nedabūs vēl nemaz iespēju izteikties. Šajā uzklausīšanā mēs runāsim par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Šis būs inovāciju jautājums, pētniecības un tehnoloģijas jautājums. Un šajā jomā es uzskatu, ka Eiropas Savienība var darboties ļoti veiksmīgi, un tieši tādēļ šodien runāsim par šiem ārkārtīgi svarīgiem uzdevumiem. Jums visiem bija pieejami dokumenti par kandidāti, bija rakstīts, um, kādas kāda viņa līdz šim bija, bija amati, ko viņa ir darījusi, atbildēs arī uz jautājumiem, un tad mēs varam ļaut komisāra kandidātei izteikties, viņai ir desmit minūtes, un tad, kā ir rakstīts sarakstā, katram no jums būs iespēja uzdot jautājumu, lūdzu, nedusmojieties, bet es būšu ārkārtīgi precīzi attiecībā uz laika sadalījumu. Manuprāt, tas ir tikai godīgi. Pret citiem kolēģiem. Dāmas un kungi, divas minūtes jau ir iegūtas, jo es nerunāju tik, tik daudz, cik bija sarunāts, un tagad lūdzu Gegen Kvin kundze, laipni lūdzam, un tagad jums ir iespēja paust savu viedokli komitejas priekšā. Lūdzu. Priekšstādātāji, Cienījamie komitejas locekļi, atskaitīšanās un dialogs ir Eiropas demokrātijas centrā. Un tieši šajā garā es ceru, ka mana uzstāšanās jūs priekšā šodien, pirms jūs apstiprināt mani kā nākotnes Eiropas komisijas locekli, kas atbildēs par zinātnes pētniecības un zinātnes jomu, ka es attiecīgi arī varēšu izpildīt to, ko šī institūcija no manīm sagaida. Kā politiķi, kas eh, ir kaislīgi aizstāvēs Eiropas vērtības un parlamentāro demokrātiju. Es vēlos iesākumā īsi iepazīstināt jūs ar manu pārliecību, savu pieredzi un vīziju. 72. gadā es piedalījos uh, referenduma kampaņā par īrijas balsojumu piedalīšanos Eiropas Savienībā. Kopš tā laika es redzēju, kā Eiropa pamazām iekaro īrijas pilsoņu sirdis un prātus. Pēdējos gados esmu strādājis kā ministri, uh, kuras atbildības jomā uh, ietilpst Eiropas jautājumu. Un esmu uh, risinājis problēmas un, un arī tātad gūs inspirāciju. Esmu pieredzējis savu pilnā laikā, kā īrija ātri tātad, kļūst par uh, uh inovatīvu un uh, progresīvu valsti. Pēdējos gados esmu strādājis uh, revīzijas palātā un esmu gūst lielu pieredzi attiecībā uz to, kā darbojas Eiropas Savienība. Uzskatu, ka krīzes laikā tie no mums, kuriem ir valsts uh, uh amats, mums uh, tātad mūsu uh, pienākums ir būt optimistiem. Parlaments ir dzīves uh, pierādījums uh, politiskās iztēles un inovāciju eh, vīzijai. 50 gadi mierīgas uh, līdzās pastāvēšanas, vienots tirgus, eiro, vēl daudz sasniegumu. Eiropas sirdī ir inovācijas, un integrācija arī ir sava veida inovācija. Lai cīnītos pret krīzi un klimatu pārmaiņām, kā arī ekonomikas izaugsmu. Mums ir nepieciešams paturēt prātā, kas, kas svarīgākais tuvākajos gados. Es vēlos uh, turpināt aizstāvēt Eiropas demokrātiskās, sociālās un ekonomiskās, kā arī ētikas vērtības. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mums nepieciešams uh, noslēgt uh, diskusiju desmitgadi un ķerties klāt darbu desmitgadē. Barozo kunga sagatavotās politiskās vadlīnijas to apstiprina. Un mans portfels, kas tiks uzticēts manām pilnvarām, arī apliecina Brozo kunga vīzijas nopietnību. Mans uzdevums būs eh, panākt to, lai zinātnē un pētniecība kļūst par Eiropas politikas sirdi. Lai to sasniegtu, Eiropas Savienībai nepieciešams kļūt par patiesu jauninājumu, inovāciju savienību. Inovāciju kultūra eh, panākt to, ka labs, laba pārvaldība ir visu sirdī, un patiesa inovāciju savienība atbalstīs tirgus, kā arī piesaistīs in investīcijas. Uzskatu, ka ir nepieciešams uh, turpināt zinātniskos pētījumus, uh, uh, savienot pētniekus, dot viņiem papildus iespējas sasniegt jaunas sasniegums. Inovācijas nozīmē uzlabot gan sadarbību, gan arī konkurenci starptautiskajā tirgu. Zināšanas, pētniecība un zinātniskā ekscelence ir inovāciju centrā. Jaunajā ekonomikā zināšanas aizstās, aizstās um, naftu kā galvenais dzinējspēks ekonomikai. Eiropas jaunā tā sauktā 2020 vīzija pārēdz uh, horizontāls pasākums, kas uh, ļaus uh, dažādos politikas jomās iestrādāt inovācijas. Es turpināšu pat Očņika kunga iesāktās tradīcijas un ceru panākt konkrētus rezultātus. Mums nepieciešams definēt zinātniskās un pēcības politikas izaicinājumus un attiecīgi pielāgot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Eiropas eh, pētniecības un inovācijas reformas eh, kalpos diviem strateģiskiem mēķiem. Pirmkārt, panākt, ka inovācija jomā ir vienotais tirgus, un otrkārt, noslēgt Eiropas pētniecības zonas izveidi. Ja nepieciešams identificēt, kādas ir barjeras un, un kāda ir iztrūkuma inovāciju jomā. Vienotais tirgus inovāciju jomā tiks eh, panākts no Eiropas komisijas puses, sadarbojoties ar šīs komitejas locekļiem, protams. Regulatīvās prasības, tā skatā patentu sakārtošana, valsts iepirkuma un standarti, tas viss ir jāpārskata. Mums jāmācās no tiem panākumiem, ko ir iegūst Eiropas investīciju banka, finansējot dažādus inovatīvus instrumentus jauniem pasākumiem, jauniem, jauniem sasniegumiem. Pētniecības pīlārā, ja es tikšu apstiprināta komisāra amatā, man pētniecības politikas joma kalpos trim prioritātēm. Tad mans darbs. Pirmkārt, eh, pabeigt Eiropas eh, pētniecības zonu, eh, lielākos eh, sabiedrību, risināt lielākos sabiedrības izaicinājumus un eh, izveidot eh, konkrētu inovāciju un pētniecības kultūru. Pirmajā jomā tātad ir piecas galvenās iniciatīvas pētniecības karjeras attīstīšana, kopējā programmēšana, infrastruktūras zināšana, transfers un starptautiskā sadarbība. Tā ir piektā brīvība, proti pētnieku un zinātnieku mobilitātes uzlabošana, un mums ir nepieciešams panākt tā kļūst par realitāti. Mūsu zinātniekiem jādod iespēju ceļot un pārvietoties citās dalību valstīs, un jānodrošina, ka viņi ir pilnībā sociāli aizsargāti un ka viņu pensijas arī no tā necieš. Mēs zinām, ka 3% Barcelonas mēģis ir ārkārtīgi svarīgs, bet, lai sasniegtu šo mēķi, mums ir nepieciešams uzlabot investīciju klimatu pētniecības un zinātnes jomā. Un tādēļ nepieciešams eh, stiprināt neatkarīgo Eiropas pētniecības eh, padomu. Šīs padomas loma jāuzlabo. Mums jāizvairās no fragmentācijas un, un pa, pasākumu pārklāšanās, un tāpēc jāuzlabo programmēšanas pasākumu šajā jomā. Otrkārt, ir jāidentificē kāda lielāka izaicinājuma, ar ko saskarās mūsu sabiedrība un, un kas būtu jārisina attiecīgi zinātnē. Klimata pārmaiņas tieši tā joma, kur pētniecība ir eh, mainījusi cilvēku attieksmi, un līdz ar to ir nepieciešams turpināt pētījumu šajā jomā, lai skatītos, kā klimata pārmaiņas atstās turpmāk ietekmi uz mūsu, pils, mūsu pilsoņu dzīvēm. Enerģētikas jomē nepieciešams panākt, ka strateģiskais enerģētikas un tehnoloģijas tās otrs set plāns tiek īstenots un ka tas paredz eh, plašu alternatīvu pasākumu uh, klāstu. Runājot par sabiedrības novecošanos, ir nepieciešams jaunas inovatīvas medicīniskās pieejas, lai, lai uzlabotu sabiedrības dzīvi. Tāpat arī uh, ir nepieciešams popularizēt zinātnes un pētniecības rezultātus sabiedrībā, lai gūtu sabiedrības atbalstu. Treškārt, inovāciju un pētniecības kultūras izveidošana. Pētniecība un zinātne, ja tā tiek attiecīgi menedžēta, tā var eh, palīdzēt tātad sabiedrībai, un tāpēc ir nepieciešams atbalstīt tās kopējās tehnoloģiskās iniciatīvas un jāuzlabo tirgus noteikumi eh, tā sauktajos vadošajos tirgos. Ir ja nepieciešams uzlabot zinātnieku uh, darba apstākļus un piesaistīt vairāk sieviešu zinātnes jomā. Tāpat ir nepieciešams uh, aizklāt plaisu, kas pastāv starp zinātnieku un sabiedrību. Sabiedrībai ir jāapzinās, ko dara nu, zinātnieki un ka sabiedrības progresa pamatā ir lielā mērā tieši tas, ko veic zinātnieki un pētnieki. Zinātnes vieta ir sabiedrībā un ne citādi. 7. Eiropas Savienības pētniecības eh, satvera programma 7. līdz 13. gadam ir lielākā valsts eh, pētījuma programma pasaulē, lielākā tātad zinātnes programma pasaulē, un šajā jaunajā programmā, tātad šī programma būs kā instruments un ne kā pašmērķis, protams. Esmu gatava strādāt kopā ar Eiropas eh, parlamentu šīs te septītās programmas izvērtēšanai. Ir nepieciešams panākt, lai maziem vidēji uzņēmējs ir aktīvā piedalās šajā programmā, bet tam, protams, nepieciešama arī mūsu, mūsu stimuli. Ir nepieciešams vienkāršot sadītās programmas finanšu un administratīvos procesus. Ir nepieciešams adekvāti izmantot līdzekļus, pro, proporcionālu kontroli nodrošināt, kā arī profesionāli menedžēt šīs programmas. Ja nepieciešams eh, vienkāršot šīs lietas, protams, nu, no, no vienas puses, bet no otras puses nedrīkst zaudēt arī kvalitāti. Šim nolūkam ir nepieciešams eh, sadarboties ar privātu sektoru un eh, izveidot labākas, labākus mehānismus. Parlamentam kritiski nozīme, lai nodrošinātu starptautisko konsensu, starptautisko tātad, uzmanību šim jautājumam. Protams, pasaulē, kurā nepastāv nekāda riska, nepastāv arī inovācijas. Tas ir jāņem vērā. Un vienlaiks jāņem vērā tas, ka mēs varam piesaistīt papildus finansējumu, papildus līdzekļus no citām jomām. Eiropa ir iegājusi inovāciju laikmetā. Eiropa visla, strādā vislabāk tad, kad tā saskars zināms spriedzi un domā par nākotni. Mums nepieciešams strādāt kopā ar parlamentu un šo komiteju, un es domāju, ka tādā veidā mēs panāksim progresu, un kopā mēs varam panākt, ka mūsu tiesa paliek labāks, un tas mums arī jādara. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Gegen. Paldies, Gegen Kvīns kundzei. Ļoti labs sākums, laiks ir ietaupīts, un tagad sākam. Pirmais, kas ir pieteicies uzdot jautājumu, vispirms ir vienas minūtes jautājums, tad divi minūšu atbildi, nu, iespēja izteikties. Lūdzu, kas ir Vēras kundze. Paldies, priekšsādātāji. Gigan Kuīnas uh, kundze, es vēlētos Eiropas Tautas partijas vārdā jūs sveikt šajā rūpniecības komitejā, un tā kā mums ir maz laika, es uzreiz ķeršos pie jautājuma. Man liekas, ka ir ļoti labi, ja inovācijas ir kopā ar pētījumiem un zinātni, un es uh, domāju, ka tas atspoguļo arī Barozu kunga vēlmi. Uh, inovācijas slikta Eiropas attīstības centrā, bet tad, kad mēs speram nākamo soli, tad mēs sastopamies ar sakojošu lietu, ka tas viss atrodas vienā portfelī, bet kompetences atrodas pavisam citā portfelē. Mums ir e, jau vesela programma, kas ar inovācijām ir saistīta, un tas. Um, ir saistīts arī ar rūpniecību. Kā jūs atrisināsiet šo kompetenču kolīziju starp teoriju un instrumentiem? Paldies! Lūdzu, jūs varat atbildēt. Paldies, kas tev tevērs kundze. Viens no svarīgākajiem, kas jāaptur prātā, un atcerēsimies, ka Baroso kungs stāda priekšā savas politiskās vadlīnijas parlamentam, viņš sacīja, ka um, nākamās uh, komisijas politikas centrā būs tieši zinātnes un pētniecības veicināšana. Ja mēs vēlamies risināt globālos izaicinājumus, ja mēs vēlamies, lai Eiropa tiešām iziet no ekonomiskās krīzes, kuru tā pārvar pat labāk, tad ir nepieciešami jauninājumi, inovācijas. Mūsu rīcībā ļoti liels uh, talantu potenciāls no pētniecības viedokļa raugoties. Ir ļoti ievērojami uh, pētniecības darbi, strāniskie pētījumi, kas ir ļoti kvalitatīvi un ļoti labi īstenot, bet ir nepieciešams, lai šie pētījumi tiktu iedzīvināti darba vietās Mēs visi esam politiķi šeit. Es runāju kā politiķi, protams, un, un, es, un tieši to tas man nozīmē. Proti, uh, izmantot zinātniskos pētījumus un, un transformēt, pār, ietulkot tā sacītos darba vietās. Ilgāku laiku jaunieši tiek uh, aicināti tātad uh, politiķu puses, tātad studēt ilgāku laiku, e, šīs, šī impulsi attiecās uz finanšu sektoru, un jaunieši intensīvi studē finanses. Tagad situācija mainījusies, finanšu tirgu darba vietu vairs nav, un tāpēc aicināt jauniešus vairāk pievērsties zinātnē. Kas attiecas uz to, kāda man loma salīdzinājumā ar citu komisāru lomām? Nu, protams, inovācijas un pētniecība attieksies nākotnē uz, uz te vai katru politikas jomu komisijā. Prezidents, tātad komisijas vadītājs to jau ir apsolījis. Uh, un arī citi komisāri ir apņemšies to, ka man būs eh, tātad šī horizontālā koordinācijas eh, loma nodrošināt to, lai šī inovācija politika tiktu īstenot. Bet, protams, pat par sevi es to nevaru pabeigt. Man būs nepieciešama jūsu palīdzība, es zinu, ka būs daudz grūtību, man būs nepieciešams darboties visiem maniem kolēģiem komisāriem, kas strādā dažādās inovāciju jomās, vai tas būtu digitāla, digitāla ekonomika, sacīsim, vai tā būtu uzņēmējs ainē darbība vai, vai dar, darba tirgus. Mums visiem nepieciešams sadarboties, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs gala beigās panāksim panāksim to, ka šī inovācija politika tiek realizēta. Eine Nachfrage. Paldies, ir iespēja turpināt. Man liekas, ka te joprojām ir eh, grūtības, jo ja vien eh, rīcībā ir finanšu līdzekļi, bet otrajiem ir teorija, tad tas varētu būt grūti kaut ko tādā veidā sasniegt. Un šī problēma pagaidām nav atrisināta, un tāpēc mums ir nepieciešams meklēt kaut kādu risinājumu, jo citādi tas kļūs par instrumentu, kas mūs tikai kavēs un nevis eh, par, nevis par kādu inovāciju instrumentu. Nu, un tas arī viss. Gut, Frau Kökenkvin. Ļoti labi. Lūdzu, Gegenkvins kundze. Jā, protams, es piekrītu, ka tas nebūs viegli. Pirmais um, solis ir tātad eh, panākt to, ka zinātnē pētniecība un, un izglītība tiek aplekt, apvienot vienā portfelī. Politiska apņēmība. Un um, Un mums nepieciešams um, nodrošināt, ka uzlabojas valsts un privātā sektora sadarbība šajā jomā. Ir jāpanāk, lai jā, riska, tātad uh, Eiropas investīcija bankās, bankas rīcībā esošais uh, riska dalīšanas instruments varētu tikt arī izmantots uh, produktīvāk citās jomās, nu, piemēram, MVU jomā. Jo galu galā MVU ir tieši rūpniecības uh, mugurkauls, kas dod labus tiesu darba vietu. Un, uh, Cik es zinu, taču MBU nevar piedalīties šajā instrumentā kaut kāda iemesla dēļ, vai arī katrā ziņā konkursu sludinām līdz viņiem netiek, vai kas, nu es nezinu, kāds tur iemesls, bet tā tas ir. Un inovācijas, tātad šajā jomā nozīmē labu sadarbību starp komisāriem visās tajās jomās, kurās ir kādas sastrēgumi, ir jāstāsta, ko kāds konkrētais komisārs eh, savas eh, kompetences jomā var šos eh, uzstāt tā tāds sacīt tilps, lai šos sastrēgumus mazinātu. Un es ceru, ka man tiešām būs labs sadarbība visiem maniem kolēģiem. Lielas sirsnīgs paldies! Nākamais runātājs. Reira Madurēls kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Gagana Kuina kundze, arī savas grupas vārdā es vēlētos jūs sveikt šeit un pateicos par jūsu ievadrunu. Jūs teicāt, un mēs tam arī piekrītām, ka pētījumi un inovācija ir divas lietas, kas palīdz uzlabot konkurētspēju, un tieši tāpēc arī tās ir ļoti būtiskas mūsu stratēģijai, lai izkļūtu no krīzes. Tomēr ir arī cits aspekts, ko es vēlētos uzsvērt. Jūs tam pieskarāties garām ejot, un tas ir sekojoši zinātne un inovācija ir arī ļoti būtiski faktori, lai uzlabotu labklājību un cilvēku dzīves kvalitāti, jo īstenībā tas vienmēr ir mūsu politiskās darbības galamērķis. Tāpēc um, es vēlētos tieši uzsvērt šo zinātnes sociālo dimensiju, lai tā patiešām kalpotu, kā jūs teicāt, uh, jaunas darba vietas, lai uzlabotu veselības aprūpi, darba apstākļus, sociālo kohēziju, e, invalīdu integrāciju un tam līdzīgi, cik vien tas ir iespējams mūsu modeļa ietveros. Un nun zur Antwort. Lūdzu atbildi. Thank you. Well, in creating... Paldies! Uh, palielinot Eiropas pētniecības teritoriju, mēs to darām vairāk iemeslu dēļ. Vispirms, Tas ir jau, tas ir sācies jau 2000, 2000. gadā, un tajā brīdī jau šī ideja bija liela, un mēs visu laiku teicām, ka ir nepieciešams to paplašināt, un ko mēs varam darīt? Viens no, viena no labām lietām, kas ir saistīta ar Lisabonas līgumu pieņemšanu, un es kā īrijas pārstāvi ļoti labi pārzinu Lisabonas līgumu, ir tas, ka Lisabonas līgumā ir teikts, ka pētniecības zona ir absolūti vajadzīga, un uh, 205. pāns sniedz mums arī atbilstošas mandātu, lai mēs varētu at attīstīt šo attīstības un pētniecības zonu. Un kas ir svarīgi, lai pētniecība, kas notiek Eiropā, lielākoties tas ir fantastiski paveikts darbs, bet lieta ir tāda, ka nav koordinācijas un tāpēc arī dažreiz dubultojas. Nu, piemēram, ja mēs runājam par drošu pārtiku, eiro net, eiro tīklā, Komisija atklāja, ka ir 72 dažādi pētniecības projekti attiecībā uz to pašu salmonēlas baktēriju. Un, protams, šādā gadījumā darbs dubultojas, nenotiek koordinācija, un Eiropas Savienība nedarbojas kā vienota kopiena, un līdz ar to arī ekonomika cieši. Kas notiek privātajā sektorā, kad šis sektors darbojas kopējā pētniecības zonā? Piemēram, 2003. gadā tika attīstīta Eiropas Savienības tehnoloģija platforma. Viņi visi saprot, eh, ka ir nepieciešams radīt, mm, radīt jaunas darba vietas, ja iekļaut privāto sektoru, un tiek izskatīti tādi jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar solā, solāro enerģiju un tā tālāk. Un tiešām ir daudzas iespējas, kā mēs varam izmantot pētniecību, lai izkļūtu no ekonomiskās krīzes. Tātad tiešām tehnoloģija platforma dod mums daudz iespējas, lai apvieno tehnoloģiskās iniciatīvas. Un jūs zināt, ka mums ir piecas iniciatīvas. Un gatavojoties šai uzklausīšanai, es izskatīju visus šos aspektus. Priekšsēdētājs, uh, tagad kolēģi varētu uzdot vēl vienu jautājumu. Paldies! Uh, sí, senjorā. Jā, uh, eh, Gegena Kuinas kundze. Uh, Es par to runāju tādēļ, ka šogad ir Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, un šeit arī prezident, Spānijas prezidentūra ir izteikusi savus ierosinājumus attiecībā uz iniciatīvu, uz inovācijām un zinātni. Bet ko domā darīt komisija? Aginquin, Sie dürfen nochmal. Lūdzu, kandidāts, kundze, jums tagad ir iespējas teikties. Jā, Tik tiešām, vispirms bija nepieciešams, protams, pateikt, ka Spānijas prezidentūra izvirzījusi pētniecību kā vienu no savām prioritātēm. Un te ir jāsaprot, ka pētniecība attiecās uz visām jomām, kas ir tieši vai netieši saistītas ar vajadzību mazināt vai arī izskaust nabadzību. Vienalga, kur tas notiktu, vai Eiropas Savienības dalība valstī, vai arī kādā trešajā valstī, tas ir tikpat svarīgi. Bet, protams, ir nepieciešams to visu iekļaut tādās jomās, kur mums ir vajadzīgi rezultāti attiecību uz nabadzības mazināšanu, un to mēs varam darīt tikai un vienīgi, ja mēs rīkojamies politiski. Protams, ļoti viegli spriest teorētiski, bet te pašā laikā prakse ir tikpat vajadzīga, mums ir jābūt aktīviem jādomā par konkrētu rīcību. Un, protams, tā nav tikai mana joma. Būs arī citi komisāri, kas būs atbildīgi par šādu rīcību, un šeit atkal ir nepieciešama koordinācija un sadarbība. Paldies! Liels paldies! Lena Ek, lūdzu! Uh, eh, tak, herr ordförande. Min fråga är... Paldies! Paldies, priekšstādātāji! Un šeit mēs runājam par vairākiem aspektiem. Vispirms par to, kā privātais sektors var sadarboties ar valsts sektoru. Un kā notiek pētniecības projekti gan vienā, gan otrā sektora, kā var sakoordinēt šos centienus. Un tikpat svarīgi ir atzīt, ka 83% pētniecības projektu notiek Uh, privātajā jomā, un šobrīd, diemžēl, projektu skaits ir samazinājies par 27%. Lielākoties mums saka, ka šeit birokrātija pie vainas. Nu, tad jautājums ir, ko jūs varat darīt, tad īpaši ņemot vērā, ka jums ir pieredze revīzijas palātā, ko mēs varam darīt, lai samazinātu birokrāti. Vēl viena lieta, ja mēs runājam par cilmes šūnām, šeit pētniecība ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit ir nepieciešams izstrādāt un īstenot konkrētu pētniecības politiku. Un kad mēs runājam par pētniecības politiku, tad ir jāiekļaut tieši, tieši jautājumi, kas ir saistīti ar cilmu šūnu pētniecību. Tad kāda ir jūsu attieksme? Paldies! Nu, vispirms runājot par uh, valsts un pa privātiem centieniem pētniecībā. Jā, jums ir taisnība. Kad Barozā kungs piešķir man šo portfeli, viņš teica, viena no lietām, kur tu strādāsi, ir iespēja vienkāršot lietas. Un tā kā es nāku no revīzijas palāca, viņš, viņam šķita, ka es varēšu paveikt to darbu. Jo īstenībā revīzijas palāca bija pirmā institūcija, tad, kad tā stāstīja par vienotu audītu, tad tā teica, ka varbūt ir nepieciešams politiku sakornēt tādā veidā, lai būtu skaidri nošķirti atsevišķi aspekti. Un ja es vēlos vienkāršot pareizā veidā, tad ir nepieciešams veikt vairākus posmus Bet vispirms ir jāapka, jāapkopo, kas jau tagad ir panēkts, panākts uh, programmēšanas periodā, septītajā periodā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par to, uh, ka laiks no pieteikuma iesniegšanas līdz granta piešķiršanai šis laiks jau ir samazinājis. Mums ir garantu fonds, tas savukārt atkal nozīmē, ka jā, izmaksas ir nelielas kādai konkrētam, kādam konkrētam projektam, tad ir iespēja samazināt garantēšanas maksas. Tad ir arī reģistrācijas sistēma. Nu, piemēram, lai, ja notiek papildu, prog, ja, ja notiek paralēli vairākas pētniecības programmas, tad nav vairs nepieciešams ievadīt to pašu informāciju. Varu teikt, ka nu jau 15 tūkstoši pētnieku ir pieregistrējušies. Revīzijas palāta ir ieskatījusies arī kādā citā aspektā, kas ir saistīta ar vienkāršošanu. Viņi ir teikuši, ka komisijas dokumenta rezultātā mums ir nepieciešams paskatīties, kāds varētu būt uh, pieļaujamais kļūdas līmenis. Tad ir nepieciešams, protams, nodrošināt finanšu pārvaldību, lai nebūtu nekāda kompromisa. Bet, manuprāt, to var darīt, jo, ja ir mazāk noteikumu, tad ir mazāk arī kļūdu. Tad vienkāršošana nozīmē reāli mazāk kļūdu. Un šādā veidā mēs uzlabosim ne tikai situāciju no mūsu viedokļa, no finanšu pārvaldības viedokļa, bet arī maziem vidiem uzņēmumiem būs vieglāk iesaistīties. Ekskundze, varbūt jūs varētu uzdot vēl, vēlreiz jautājumu, un tad varēsim šo otro jautājumu atrisināt. Priekšsēdētāji. Jā, es uzskatu, ka tiešām jūs tagad solat, ka jūs ļoti intensīvi strādāsiet pret birokrātiju. Un šādā veidā veicināsiet vienkāršošanas procesu. Bet lūdzu tagad atbildiet uz manu otro jautājumu. Kāda ir jūsu attieksme attiecībā uz, uz tādu nopietnu slimību kā diabetes izskaušana? There, so many, there are so many pieces. Šobrīd notiek pētniecība ļoti nopietnā līmenī, Nu, piemēram, runājot par eh, neiroģeneratīvām slimībām, tad tur notiek ļoti nopietna pētniecība. Un, manuprāt, šāda pētniecība tiešām prasa inovatīvas pieejas, lai būtu labāki rezultāti, labāki produkti, lai cilvēki, kas tagad dzīvo ilgāk, dzīvotu veselīgāk. Un, ja mēs to panāksim, ja tas ir mūsu mērķis, tad ir nepieciešams vispirms vairāk pētīt un otrkārt ļaut šos pētījumus izmantot tiem uzņēmumiem, kas pēc tam rada medikamentus. Tādā gadījumā tādi jautājumi, ka diabetes un Alzheimera slimība gal galā pret šīm slimībām mēs varēsim cīnīties. Jau tagad notiek pētniecība, kas ļauj mums šos jautājumus risināt, un tas ir jādara visu dalībvalstu līmenī. Thank you, Chair. Mrs. Gegenquin, let me please uh, Nākamais eh, jautājums Džils Češišstarkungs. Es arī pats nāku no īrijas, tāpēc, protams, man liels simpātijas pat jūs kandidatūru, cenījumā, kandidāts kundze. Bet jāsaka, ka rakstiskās atbildēs, ko jūs stādījāt mums priekšā, un tāpat arī jūs prezentācijas laikā jūs nepieminējāt eh, tā saukto uh, humāncentrisko inovāciju konceptu. Vai Jūsu skatījums uz inovāciju un zinātnes politiku sevi vispār ietver šādu koncepciju, šādu uzstādījumu. Un jāsaka, šis koncepts sev ietver ne tikai eh, nu, tātad produktu inovāciju, tātad konkrēti produktu jaun, jauninājums, bet ir nepieciešams izstrādāt tādu inovāciju politiku, kas ietver gan vīdes, gan sociālos aspektus. Un kā tad būtu indikatori tātad šajā politikas jomā, uh, indikatori, kur palīdzību varētu izvērtēt uh, sociālo vērtību, ko sniedz investīcijas inovācijās un zinātnē, un kā mēs varam nodrošināt to, ka šīm inovācijām ir, ir sociāla ticamība, tā ka šī politika ir sociā, no, ticama no sociālā viedokļa. Vārds uh, kandidātei atbildēm. Nu, protams, inovācija politika risinās uh, lielākās problēmas, ar ko saskarās uh, sabiedrību. Tos izaicinājumus, ar ko saskaramies ne tikai mēs Eiropas Savienībā, bet arī visu pasauli. Kas ir šie globāli izaicinājumi? Vienu jūs pieminējāt, tad enerģētikas efektivitāte, tas ir viens. Klimata pārmaiņas gal galā skar mūs visus. Paskatīsimies tikai ārā pa logu un eh, saprast, kas notiek, vai ne? Tātad klimata pārmaiņas tieši tā joma, kur zinātnē no pētniecība ir mainījusi cilvēku attieksmi, cilvēku prātu un sirdi tā sacīt. Tas ir tiešām perfekts piemērs tam, kāds, kāds ir zinātnes potenciāls. Efektivitāte Nu, tātad tiks, tiks panākt, nu, panākot e, efektīvas pētījums no vienas puses un labu menedžmentu no otras puses. Kā jūs zināt, šogad tiks pārskatīts inovāciju un pētniecības plāns, un līdz ar to ekonomikas atlapšanas paketi, ko, protams, e, pagājušajā gadā pieņēma Eiropas komisija, ir izcēlusi valsts un privāta sektora partnerattiecības eh, kā prioritāti tieši šajās jomās. Energoefektīvas ēkas, eh, labākas eh, fabrikas, zaļās automašīnas, tās acī tas viss saistās ar to, kāda ir mūsu dzīve, kā uzlabot sabiedrības dzīvi, kā, kā labāk dzīvot šajā, uz šīs planētas, kā panākt, ka mēs dzīvojam ilgspējīgā veidā. Kā panākt to, ka mēs efektīvi izmantojam energoresursus, kas nebūtu nav mūžīgi, kā labāk izmantot atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Tad viss šīs ir tās jomas, kas būtiski ietekmēs mūsu nākotni, mūsu pilsoņu dzīvi, un kas nodrošinās labāku, uh, drošāku, tīrāku vidi uz planētas, ne tikai, ne tikai mums un mūsu bērniem, bet arī mūsu mazbērniem un mazmazbērniem nākotnē. Lielas paldies! Vai ir kāds papildus jautājums, lūdzu? Diemžēl runātājiem nav izslēgts mikrofons. Jā, tātad eh, pētniecības rezultu pieejamība, jautājums par to ir. Septītā pētniecības eh, pamatprogramma tātad eh, sevi ietver tieši šo atgriezieniskās sādes momentu. Un vai arī jūs grasāties šo politikas jomu uzturēt, jo es domāju, kā kārtīgi, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai, lai uzlabot informācijas apmaiņu par inovācijām un lai sabiedrība labāk apzinātu šo inovāciju rezultātus. Kāda ir jūsu attieksme pret šo jautājumu? Atbilde Nu, protams, es atbalstu to, ka ar zināšanām jāatlās, ka nepieciešams izplatīt šo informāciju dabiski. Bet, lai nodrošinātu piekļuvi Eiropas pētnieku darba rezultātiem, ir nepieciešams nodrošināt zinām infrastruktūru, zināms priekšnoteikums. Un tas saistās ne tikai ar manu kompetencijām, bet arī citu komisāru kompetencijām. Nu, piemēram, kas tad ir nepieciešams? Intelektuālās īpašumtiesības. Tas ir viens šķērslis, kas neļauj efektīvi dalīties ar šīm zināšanām un rezultātiem. Patentu jautājums vēl vien joma. Un, piemēram, cik izmaksā tas, lai Eiropā iegūtu patentu? Šis izmaksas ir 20 reizes dārgāks nekā ASV. Nu, tas ir jārisina, to nevar atstāt. Jāsaka, 30 gadu laikā esam daudz ko panākuši šajā, bet joprojām ir joms, kas ir jāsakārto. Un, un es eh, noteikti strādāšu kopā ar Barniekungu. Protams, ja parlaments mūs iecels un ja komisija liks ratificēt, strādāšu kopā tad ar savu kolēģi, lai eh, tātad šajā te finiša lai mums iziet tiešām finišu taisnē un nodrošināt to, ka mēs panākam šos rezultātus tiešām. Patentu jomi jāsakārto un šie šķēršļi jānovērš. Ja kā es sacīju, ir, protams, manas atbildības jomas, bet es vien pat šeit gal, galā tikt nevarēšu. Ir jāstrādā kopā ar citiem kolēģiem, lai nodrošinātu, ka tiešām kopējiem spēkiem mēs varam uh, panākt to, ka zināšanas un pētniecības rezultāti, visi šie smagā darba augļi, tiek reāli izmantoti. Un lai mēs kopīgiem spēkiem panākam to, ka mēs varam uh, panā, panākt to, ka tad, tad dzīve šis planētas paliek labāk. Līdz ar to jānodrošina tas, lai Eiropas uh, zināk, zinātnieku pētnieki varētu efektīvi apmainīties uh, savu darbu rezultātos, neatrodot tātad šo, šī, šī darba īpašumtiesības un tā tālāk. Nākamais jautājums. Geigen, Kvīnskundze, savos um, ievadvārdos jūs uzsverāt, ka jūs uzlabosiet sadarbību ar parlamentu, un tas, protams, ir apsveicam. Tomēr tāpat laikās vēlas uzsvērt, ka un mēs eh, sagaidām, ka tieši jūs uzņemsieties iniciatīvu šajā sadarbībā. Arī tas, kā jūs uzsvērāt savu pieredzi revīzijas palātā attiecībā uz to, kā šie ties, jautājumi, tad administratīvais sloks un birokrātija, ar ko zinātnieks saskarās, ko jūs pieminējāt, tas, protams, ļoti apsveicam. Un šai sakarā es vēlos jums vaicāt. Vai jūs būsiet zinātnes pētniecības komisāra, kura nāks klajā ar kādām lielām jaunām idejām, kāda arī jūs priekšteči, vai arī no otras puses jūs būsiet tā komisāra, kas uh, padara, panāk to, ka instrumenti, kas mūsu rīcībā darbojas un, un strādā labāk. Un vai tādējādi jūs uh, ievērosiet uh, ekscelences principu, tātad uh, runājot par šo instrumentu darbību? Lūdzu, Kvīnas kundze, jums vārds atbildēt. Nu, pirmā kārtām, protams, es esmu politiķis, es neesmu ierēdne. Vēlos iestākt šo atbildu ar šiem vārdiem. Es uzskatu, ka esam gan daudz runājuši, jāsāk rīkoties. Un tādēļ es nevis turpināšu runāt par zinātni, bet, bet mēģināšu panākt to, ka zinātni pētniecība tajās jomās, kur tā varbūt ne, nepietiekami tik izmantot, tiks izmantot. Un to es arī grasos panākt kā jūs pareizi sacījāt, Čičisver kungs, es eh, iz, grasos panākt to, ka instrumenti, kas jau ir mūsu rīcībā, tiek izmantot efektīvāk, lai panāktu to, ka mēs panākam reāli izrāvienu tajās jomās, kur zinātnē pētniecība ir nepieciešama problēma neutralizācijai, problēma risināšanai. Un es domāju, ka ir daudz šādas jomas, kuras eh, zinātnes palīdzība var atrisināt, daudz problēmas, kuras var neutralizēt. Es zinu, ka daudz no šeit klāsošiem man, man pazīst no tādas manas politiķas darbības. Tātad eh, īrijā eh, es esmu savu darbu darītājs, neesmu runātājs, esmu reāls politiķis, kas, kas, kas eh, panāk reāls rezultātus. Jums šeit nav darīšana ar ierēdnes, atvainojos, varbūt jūs to man, man sagaidījāt, bet nē, es esmu politiķis, kas sagaida darbību un kas spēj šo darbību nodrošināt. Paldies! Čečestēr kungs, vai jums vēl kāds papildus jautājums? Jā, paldies, priekšstādā, ir gan. Bet vai cenšoties panākt šos rezultātus? Nu, kāda būs jūsu attieksme pret uh, tādiem lielu izmēru projektiem, kas uh, eh, tātad tuvāk laikā ir padomā Fusion un ITER, Galileo, tātad šie lielie projekti, kas ir tātad high-tech projekti, kas uh, gūs finansējumu no pētniecības jomas. Ko jūs domājat par šiem lieliem projektiem? Atbildi? Es domāju, ka pētniecības budžets, Čišsver kungs, nu, šiem budžetam jāatbalsta gan liela, gan maza projekta. Ja es runāšu par vienu no šiem projektiem, es zinu, ka priekšsēdētājiem man teiks, ka man vairs nav laika. Šis ITA projekts, tātad starptautiska, starptautiskais kodola uh, reaktors, ir būtisks elements ilgtermiņa stratēģijā, tāda, ko izstrādās Eiropas Savienība, lai nodrošinātu energo piegāžu efektivitāti. Tas, protams, ir statoisks projekts, kurā piedalās arī Eiropas Savienība, tā ir tātad mītnes valsts, bet arī citi partneri no visas pasaules, kas piedalās šajā projektā un ir vienlīdz svarīgi, un mums ir jāreķinās ar viņu līdzdalību. Un tas ir vienīgais šāda rakstura projekts, es tā varētu sacīt, kurš mēģina atrast tādu globālu risinājumu tīrās enerģijas, tātad enerģētikas piegādes nodrošināšanai. Protams, nebūs tā, ka mēs par katru cenu vēlamies paturēt šo projektu. Un man jāpanāk, ka tas, nu, tuvākajā nākotnē es tikšu apstiprināt amatā, es, eh, protams, mēģināšu izanalizēt visus šī te projekta aspektus, vēlos sagaidīt arī progresa ziņojumu par šo projektu, un tur ir vairāk jautājumu, ko jūs arī noteikti apzināties, un jūs komitē apzinās attiecībā uz izmaksām, tātad uz izmaksu pārsniegšanu, Un nu, tu tiešām ir eh, diezgan negaidīti izdevumi, nav vēl šī ziņojuma, bet tikko kā to saņemšu, izanalizēšu, ir nepieciešams uzlabot šī projekta menedžmentu, kurš līdz šim nav bijis tas labākais, un ir jānodrošina, ka mēs atbalstam tikai tādu projektu, eh, kas, ap, kas apmierina mūsu un mūsu starptautiskos partnerus, un tieši to es vēlos nodrošināt. Sirsnieks, paldies! Tagad dosim vārdu Matijas kundzei. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos savas grupas vārdā arī sveikt komisāra kandidātis kundzi šeit mūsu vidū. Mēs daudz runājām par pētījuma veidiem, par dažādiem instrumentiem un inovācijām, bet mēs nerunājām šeit par personām. Un eh, tas ir ļoti svarīgi, tādēļ, ka Eiropā pētniekiem e, nav pietiekami liels viņu skaits, un mums trūkst pētnieku, lai Eiropa varētu kļūt par tādu konkrētspējīgu zinātniskās pētniecības vietu. Un tie, kuri šeit ir palikuši, viņu līgumi ir ļoti ierobežoti. Un kādā veidā jūs centīsieties atrisināt šo problēmu ar pētniekiem, jo tas attiecās uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm? Nāc atbildēt. Nu, es jau ievadvārdos sacīju, ka es mēģināšu panākt to, ka zinātniekiem tiešām ir brīv, uzlabot mobilitāti Eiropā. Un ja mēs kastāmies nopietni izveidot tad, šo pētniecības zonu Eiropā, kopēju pētniecības zonu, tad ir nepieciešams arī tādu vidi, tādu atmosfēru, tā sacīt, kas uh, rosina zinātniekus gan ierasties šeit, gan iesaistīties mūsu sistēmā un dod iespējām brīvi pārvietoties eh, bez ierobežojumiem pēc tam 27 dalībvalstīm, be, be, bez bažām par eh, darbu samaksu, pensiju pensiju, pensijām, kompensācijām tā tālāk. Un eh, Spānijas prezidentūra, tad Eiropas padomu Spānijas prezidentūra, grāstās ar savu kopējo ministru padomu, uz ko tiks aicināti ne tikai zinātnes un pētniecības ministri, bet tāpat arī nodarbinātības ministri. Un es domāju, ka tā ir ļoti laba iniciatīva. Mums ir nepieciešams kopīgiem spēkiem atrast risinājumu šeit. Taču tāpat kā man ir nepieciešams sadarboties ar maniem kolēģiem, komisāriem, uh, tā arī uh, ministru līmenī, tā atbalsta līmenī ir nepieciešams atrast risinājumu, kas uh, dod uh, iespēju zinātniekiem brīvi pārvietoties pa visu Eiropas Savienību. To mēs varam panākt kopīgiem spēkiem, tas nebūs viegli, darbs ir nepieciešams, un es reiķinos jūsu atbalstu. Un arī savu kolēģi atbalstu, lai to realizētu. Paldies! Matijas, eine Nachfrage? Matijas kundze, jums papildus jautājums. Obrigada pela sua resposta. Lielas paldies, priekšsādātāji. Lielas paldies par jūsu atbildēju komisāra kandidātas kundze. Man vēl ir papildus jautājums. Mēs eh, vienmēr runājam par šo Eiropas eh, izpētes centru koncentrēšanos, un es vēlētos, vai jūs man varētu dot uh, kaut kādu atbildi attiecībā uz to, lai mēs varētu mazās valstis iesaistīt pētniecības projektos un aizstāvēt arī viņu sistēmas, lai viņi netiek izslēgti. Hokenkvin. Māc atbildēm. Jā, šo jautājumu man uzdev vairāk cilvēku, kuriem es konsultējos arī šajā komitejā pirms eh, šīs noklausīšanās, un pilnīgi noteikti jāsaka, ja mēs eh, izvērtējam situāciju 27 dalību valstīs atšķirības, protams, ir liels. Ko tad mēs varētu darīt, lai sabalansētu situāciju dalību valstīs, lai to līdzsvarotu? Nu, viena lieta pilnīgi skaidra trešā līmeņa institūcijās, kas nodarbojas ar pētniecības jautājumiem, vai te, tās ir tie kādi institūti vai universitātes vai pētniecības centri, ja nepieciešams mazajās valstīs modernizēt šos centrus, tātad, ja šī, šī lai valstīm pietrūk šī, šī, šīs te kompetences. Bet, protams, tas arī neietilps tikai manā kompetences jomā ir nepieciešams piesaistīt struktūra fondus, lai šo, tos varētu izmantot šajā jomā. Es, piemēram, īrijā ļoti labi tas tika izmantots, lai izveidot tā saukto zināšanu ekonomiku. Tā kā šeit var izmantot šo septīto pētniecības programmu, bet, protams, 86 miljārdi, kas ir pieejami no struktūra fondiem, arī būtu šeit jāpiesaist. Būtu ļoti noderīgi, ja mēs to panāktu. Jo tādējādi mēs izveidot ne tikai nepieciešamo infrastruktūru, bet arī, arī cilvēku resursu uh, kapacitāti, kas ir varbūt vēl svarīgāk. Lielas paldies! Un tālāk vārds Cebēls kundzei. Paldies! Es vēlētos uzdot jautājumus komisārs kandidatei kundzei, bet vispirms es vēlētos jūs apsveikt ar to, ka jūs tikāt vispār iecelta kā kandidāte. Nu, mans jautājums saistās ar Čičestera kunga jautājumu, un tas attiecās uz um, uh, atoma centrālēm, jo pēdējos 10-15 gadu laikā ir zinātniskā persona deficīts atomu uh, pētniecības jomā, jo šajos atomu pētniecības centros nav nemaz studentu, kas varētu pārņemt pētnieku tagadējās vietas. Vai jums ir kaut kādi e, plāni m, mm, veicināt universitātes pētījumus, lai mudinātu studentus specializēties šajā jomā? Jā, yeah, danke. Thank you. Paldies, lūdzu atbildi. Paldies, Cavālas kundze, un ļoti atvainojos, es nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Runājot par uh, atomenerģiju, nu, diemžēl nav tāda uh, ideāla risinājuma. Nebūs tā, ka ir kaut kāda viena iespēja atrisināt pilnīgi visas enerģētikas problēmas visā pasaulē. Pētniecība, kas notiek Eiropas Savienībā, protams, šajā pētniecībā ir iekļauta arī um, atomenerģijas pētniecība, piemēram, Eurātam programma. Šajā programmā tiek pētīti arī atomenerģijas aspekti, arī atomā Bet šajā vēlos teikt, ka daudzās dalību valstīs notiek joprojām pētniecība atomenerģijas jomā. E, ļoti svarīgi pieminēt, ka šeit nav CO2 izmešu. Un ja kāda valsts gribētu turpināt pētniecību šajā jomā, tad ir jāļauj. Un es vēlos to teikt, ņemot vērā to, ka es pat nāku no īrijas. Lisabonas līgumā ir svaigi, skaidri un gaiši pateikts, ka katra dalība valsts pati lemj, kā sadalīt enerģētikas portfeli. Un komisija neplāno teikt atsevišķai dalību valstī, ko darīt vai ko nodarīt. Mums nav tādas kompetences un mums nav arī tādas lomas. Un vēlos teikt, ka atomenerģiju var izmantot, ja ir tāda vēlme. Un es no savas puses panākt, panākšu to, lai pētniecība turpinātos lai tās dalībvalsts, kas gribētu izmantot atomenerģiju, to varētu darīt. Paldies! Lūdzu, jums ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Vairs nav. Ļoti labi. Un tagad Sousa Vāgnera kungs. Lūdzu. Senora, muchas gracias, señor. Paldies, paldies, priekšsādātāji. Vispirmām kārtām es vēlētos apsveikt komisāra kandidātes kundzi. E, es priecājos, ka jūs esat nozīmēta šim svarīgajam amatam. Es vēlējos jums pajautāt, vai jums ir padomā palielināt finanšu resursus tiem pētniecības uh, sektoriem, kas nav tieši saistīti ar ekonomisku ieguvumu, nedz arī ar pētniecības uzņēmumiem, ko mēs varētu zināmā mērā saukt tādu nerentāblu pētniecību, jo jāņem vērā, ka reizēm tas, kas nenes ekonomisko peļņu, ir tas svarīgākais. Un es bieži vien savās uzdevis tādu jautājumu, Uh, strādājot pie dažādiem pētījumiem, tad es saku, vai Eiropas Savienība varētu finansēt, piemēram, Kanta darbu izdošanu, ja viņš būtu dzīvojis mūsu laikos. Paldies, Gēgens Kvins kundze, jums ir iespēja atbildēt. Savs Vāgnera kungs, es uzskatu, ka, lai arī kāda būtu pētniecība, šī pētniecība ir vērtīga, to vienmēr var izmantot. Un, protams, speciālisti, valdības, Un partnerības varēs izdomāt, kādā veidā var izmantot tos pētniecības rezultātus, kas ir pieejami. Tātad mēs atbalstam pamatprogrammas, un lielākoties uh, varu teikt, ka šī programma ir vislielākā uh, budžeta finansēta programma pasaulē. Un šobrīd tiek finansēta daži dažādi pētniecības veidi visās 27 dalībvalstīs. Un mēs skatāmies uz šo pētniecību izskatīsim tuvākajos divos mēnešos, būs uh, programmēšanas septītā perioda uh, vidusposma izvērtējumu. Un tad redzēsim, cik tālu esam tikuši, izvērtēsim pilnīgi visus pētniecības aspektus, un tad atbilstoši varēsim lemt, kur ir problēmas, kur ir nepieciešams papildu stimulus piešķirt, vai arī varbūt kaut kur nav nepieciešams tik daudz ie centieni ieguldītu. Un tad es izmantošu vidas posmu izvērtējumu un redzēšu, kur ir nepieciešams mainīt ietvaru programmu. Un tad, kad mēs runāsim par nākamo ietvaru programmu, tad arī domāsim, kur ir nepieciešam, nepieciešams strādāt izteikti un konkrēti, bet lūdzu ņemiet vērā, ka nekāda veida pētniecība netiks aizmirsta. Un, protams, ir nepieciešam vidus, nepieciešams vidus posma izvērtējums, lai redzētu, uh, kas ir panākts, ko var uzlabot un ko var tālāk stimulēt. Paldies, jūs varat uzdot uh, papildu jautājumu. No hay más preguntas, señor presidente. Man nav nekādu papildu jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Herzlich. Paldies, tagad Odīkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji, un es arī apsveicu jūs, kundze, par to, ka jūs esat tik dinamiska. Šķiet, ka jūs tiešām gribat, lai viss labi izdodas. Uh, Nu, um, es gribētu teikt, ka droši vien jūsu portfelī nav pietiekami daudz naudas. Varbūt tur pat mazāk nekā citos portfeļos, tāpēc es gribētu zināt, kā jūs redzat tā teikt, cīņu par šo naudu nākamā budžeta ietvaros. Varbūt jūs esat uh, paredzējusi padarīt to par tādu kopienas lietu, varbūt vai jūs e, esat plānojusi runāt ar dalībvalstīm par to, lai viņas paredzētu noteiktus budžeta līdzekļus izpētēji? Paldies, Gigantkvīnas kundze, lūdzu. Jā, tik tiešām es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viena no lietām, ko es uzzināju, kad gatavojos uzklausīšanai, ir tas, ka pētniecībā ir diezgan liela diversifikācija, un tur bieži vien mēs zaudējam iespējas sanāk tā, ka mēs strādājam kā konkurenti viens otram. Tāpēc, ja mēs veidojam šo vienotu pētniecības telpu, tad varēsim koordinēt. Man nepatīk teikt kādai valstī dariet tā un tikai tā. Manuprāt, daudz labāk būtu koordinēt un izveidot šo Eiropas pētniecības telpu. Tā ir fantastiska iespēja. Jo ja tad mēs varēsim nodrošināt tādu koordināciju, lai nesanāktu dubultošanās. Un, manuprāt, tad, kad mēs diskutējam arī par līdzekļiem, par finanšu līdzekļiem, ņemot vērā to, ka jūs, Odī kungs, esat no budžeta kontrolas komitejas, tad jūs nebūsiet pārsteigts, kad es teikšu, ka tad, kad mēs diskutējam par naudu, tad varam teikt, ka parasti komisārs vai ministrs vai arī Eiropas parlamenta deputāts bieži vien nesaņem atbilstošu atbalstu. Bet šā vai tā mēs diskutēsim, Domāju, ka diskusijas būs ļoti dinamiskas un izaicinošas. Man nav nekāda iebilduma pret izaicinājumiem. Esmu strādājis atbilstošos posteņos, un ja jūs atbalstīsiet mani komisāra samatā, tad komisija, kas ir kolēģija, tad ir nepieciešams aizstāvēt savu jomu. Skaidrs, ka galu galā ir tā, ka ir šī viena kūka, ko sadala uh, komisija kopumā, bet es noteikti cīnīšos par to, lai mēs dabūtu vislielāko gabalu. Paldies! Kolēģa Udī. Odīkungs, lūdzu. E, vai jūs, e, ja jūs baidāties no padomas šajās pārunās, tad atbalstieties uz parlamentu, mēs jums palīdzēsim. Un e, runājot par finansēm, vai jūs esat gatavi kopā ar citiem saviem kolēģiem mm, beidzot darīt kaut ko šo pētniecības Um, um, fondu, m, um, lai palīdzētu šiem pētniecības fondiem, jo zinātnieki pašlaik ir vienkārši jau izmisumā. Vai jūs esat gatavi aizstāvēt zinātnisko pētījumu centrus? Es zinu, ka individuāliem pētniekiem un uzņēmumiem ir tīpaši nelieliem uzņēmumiem, kas mēģina iekļauties pētniecības aktivitātēs caur ietver programmu, viņi daudzi man ir teikuši, ka viņi kļūst gan arī vai traki. Tad, kad redz, ka cik, cik daudz ir ierobežojumi, finanšu ierobežojumi, kas tiek uzlikti. Viena svarīga lieta, ko es vēlos pateikt, ka es tiešām negribētu neko darīt, un es domāju, komisija ne, nevajadzētu neko darīt, lai apšaubītu finanšu līdzekļu pārvaldi. Manuprāt, ir jāatcerās, ka naudu mums ir iedevuši nodokļu maksātāji, mūsu uzdevums ir nodrošināt to, lai nauda tiktu lietota prātīgi. Un te pašā laikā mēs saprotam, ka ir daudzas iespējas, daudzas jomas, kā mēs varam vienkāršot. Nu, piemēram, kad tika runāts par vienotu audītu un um, revizijas palāta ir rēģējusi uz šo priekšlikumu, viņi ir teikuši, ka daudz iespējas mainīt situāciju. Komisija arī ir runājusi par to, ka varbūt mēs varam pie, ieviest pie, pieļautā riska pakāpei. Un tad gal galā runāsim, kā mēs varēsim to visu pārvaldīt. Un jūs tieši varēsiet mums ļoti labs palīdzēt, jo jūs strādājat divās komitejās. No vienas puses inovācija komiteja, bet no otras puses arī budžeta kontrols komitejā. Uh, Un te pašā laikā mums ir arī citi budžeta kontrolieri, gan komisija, gan padome, gan arī revizijas palāta. Tātad mums kopā ir jādarbojas, lai pārliecinātu mūsu iedzīvotājus, lai viņi saprastu, kādā veidā tas viss darbojas, lai gal gala izveidotu tādu sistēmu, kas no vienas puses atbalsta konkrētu politiku, bet no otras puses ir individuāli pielāgot. Paldies! Paldies jums, Trautmans konsultants! Paldies, priekšsēdētāji Giganas Kuinas kundze. Jūs teicāt, ka jūs esat politiķe, un mēs uztvērām šo jūsu ziņu, tāpēc uzdosim jums politisku jautājumu. Mēs konstatējām, ka pašreizējā situācijā mēs nesam sasnieguši Lisabonas mērķus, un mūsu pētnieki strādā ļoti. E, sliktos apstākļos, bez tam viņu darbs tiek sociāli ļoti zema vērtēts, un tas nekādā veidā nesaskan ar uz zinātni balstītu sabiedrību. Kā jūs domājat cīnīties par šo septīto programmu, ja ir dalībvalstis, uh, kas uh, vēlētos sadarboties tikai Ljubljans procesa ietvaros, un kā jūs domājat mobilizēt pētniekus, kas reizēm ir konfrontēti ar saviem ministriem? Frau Gegenkvin. Gegenskvins, kundze, lūdzu. Manuprāt, būs ārkārtīgi svarīgi mobilizēt pētniekus. Un varbūt arī kā jūs teicāt savā komentārā, rodas konflikts ar dalību valstīm. Varbūt tas pat ir vajadzīgs. Protams, labāk, ja, lai nenotiktu, bet šā vai tā ir nepieciešams cīnīties par savu darbu. Un, kad komisija dodas uz padomu, tad ļoti loģiski, ja nāk komisārs par pētniecības jautājumiem, un dažu valsts, dažas valsts saka ļoti labi, un citas valsts saka, nē, mēs to nevaram pieņemt. Mums ir būtiski, lai nu, mēs atbalstītu pētniekus, lai mēs panāktu kopīgos mērķus, kas ir iekļauti ietver programmā. Un to mēs varam darīt dažādās jomās, izmantojot vienkāršošanas procedūru, nodrošināt kontroli, par ko es runāju Rodīkungu, un arī izmantojot to, ka Eiropas Savienības atjaunošanas plāns tiek attīstīts, un šādā veidā varēsim rēģēt uz privātā sektora iesaistīšanu par uh, budžeta līdzekļiem, un tad mēs apkopojam tos pētījumus, kas šobrīd ir pieejami, un atbilstoši izmantojam tos, lai gal galā atkal būtu jaunas darba vietas. Un šeit ir šī, šis inovācija cikls. Un tad, kad mēs ņemsim vērā visu šīs atbildības, ka no vienas puses ir inovācija politikas atbildība, tad kopienā ir daudz iespēju uh, Piemēram, ir jānodrošina pētnieku mobilitāte, ir iespēja sadarboties, koordinēt, apkopot resursus, un to var darīt visās 27 dalībvalstīs. Šādā veidā mēs izveidosim uz zināšanām balstītu ekonomiku, kas varēs nākotnē dot iespēju izveidot efektīvāku sabiedrību, un atkal būs jauns darba vietas. Šādā veidā savukārt mēs tieksim galā ar ekonomisko krīzi. Trautmans kundze, lūdzu. Euh, nu, tā kā runa ir par uh, pētniekiem, tad jautājums man ir, kāds ir jūsu mērķi, vai jūs varētu nosaukt konkrēti mērķus, kas saistās ar sieviešu pārstāvniecību zinātnieku vidū? Well, this is a, an issue. Women in... Tātad, sievietes pētniecībā. Tā ir ļoti laba lieta. Principā mēs runājam par sievietēm visās sabiedrības jomās. Un ja es tagad paskatīšos, kā šobrīd sievietes strādā pētniecībā. No sākuma bija tā, ka pētnieku vidū sieviešu bija, nav, sieviešu bija nebija daudz. Dažreiz ir tā, ka varbūt ģimenes apstākļu dēļ sievietēm ir nepieciešams uz laiku atteikties no saviem pienākumiem. Un tad ir būtiski nodrošināt, lai sieviete varētu atkal atnākt un strādāt savā amatā. Tātad pirmais, ko es darīšu, es veicināšu to, lai sievietes sāktu strādāt uh, pētniecībā, zinātnē. Un tagad, manuprāt, ir jā, jāsāk ar skolas līmeni. Tā, lai sievietes gribētu studēt uh, zinātni, ne tikai komerciju vai arī saistītas jomas, bet tieši zinātni. Un tad arī man ir nepieciešams paskatīties uz tām jomām, kur sievietes gan sāka darboties pētniecības jomā, gan arī turpināja darboties un panāca ļoti labs rezultāts. Paskatīties, kur ir šis veiksmes stāsts un kā šo stāstu var attiecināt uz citām jomām. Tātad man personiski ir ārkārtīgi svarīgi par š, pie šī jautājuma strādāt. Es pati uzskatu sevi par zināmā mērā pionieri, kā sievieti daudzās jomās. Bet, manuprāt, ir svarīgi paskatīties, kādus mērķus mēs varam izvirzīt, Tad mēs varam not noteikt rīcību un atbilstoši pārbaudīt, vai rīcība ir sasniegta mērķi. Lūdzu, Angelika Nībleres kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gigan Kvinas kundze. Es esmu šeit, lūdzu, paskatieties uz mani. Šeit. Gigan Kvinas kundze. Vēl, vēlos tagad runāt par pārvaldības vienkāršošanu. Pēdējās deviņus gadus jūs pavadījāt revīzijas palātā, un jūsu uzdevums bija pārbaudīt, kā darbojas citas uh, Eiropas Savienības institūcijas. Un tagad jūs vēlaties dar darboties nevis budžeta kontrolas jomā, bet gan pētniecības jomā. Es pati strādāju šajā komitejā uh, jau desmit gadus, un pati esmu pārstāve pētniecības kopienai. Un jau desmit gadus es dzirdu vienu un to pašu. Pētniecībā vislielāka problēma ir birokrātija. Nu tad jautājums ir, kā jūs, kur ilg, kas ilgus gadus ir nostrādājusi par auditori, kā jūs varēsiet izveidot pētniecības politiku, kas būs, uh, kas būs balstīta nevis uz kontroli, bet uz uzticības. Jūs jau teicāt, ka daļēji, protams, vienkāršošana ir panākt, un to es atzīstu, bet jautājums ir, kur mēs varam turpināt šo vienkāršošanas lietu, ko konkrēti jūs plānojat darīt. Lūdzu komisāru. Thank you, Mrs. Nībler. Paldies, Nīblērs kundze. Runāju par vienkāršošanu. Ja es Odī kungam jau to sacīju, revīzijas palāda faktiski jūs skatāties, kā tad um, revīzijas palāda strādā, rēģiet uz šo vienotu audītu prasī, prasību. Revizijas palāta bija pirmā institūcija, kas uh, sāka nopietni runāt par uh, tātad, kļūdu reitingu, kļūdu īpatsvaru dažādās jomās, ne tikai viņš tāpēc citur. Un eh, mēs arī runājam par pieļaujamo riska, jeb tātad kļūdas robežu, jeb eh, maršu tā sacīsim. Ja mani apstiprinās komisārs amatā, es noteikti jau savu pilnvaru sākumā sagatavošu paziņojumu par vienkāršošanu, tātad par vien birokrātijas slogu mazināšanu šajā jomā. Un es domāju, ka šī starp institucionāla diskusija attiecībā uz kopējo pieļaujamo uh, kļūdas maržu, jeb robežu, uh, turpinās ilgāku laiku. Es domāju, ka tā ir jāturpina, un, un šī diskusija atbilst tam, ko mēs vēlamies panākt visi kopīgiem spēkiem šajā jomā. Un es saprotu, ka arī budžeta kontrolas komiteja ir līdzīgas bažas. Jūs man atgādināt, es jau pieminēju arī kolēģiem virkni jomu, kas ir darīts jau tagad vienkāršošanas jomā, virkni jautājumu, kas jau tiek risināti, bet uh, tāpat būs arī, protams, nepieciešami papildus pasākumi. Un šie papildus pasākumi acīm redzot, būs tieši eh, tie, kas būs jāveic pēc eh, sadītās ietvaru programmas izvērtēšanas. Tieši pēc šīs izvērtēšanas mēs redzēsim, kur tad ir vēl papildus darāmais vienkāršošanas jomā, un es arī domāju, vienkārši, es ticu vienkāršai filozofijai, ja mazāk noteikumu, jo mazāk kļūdu, vai būtu jābūt savstarpēji uzticībai, jā, noteikti. Vai mums ir nepieciešams vienkāršot maksājums? Jā, es domāju, arī to visu mēs izvērtēsim, arī runāju par tātad eh, septītās programmas panākumiem. Mums jāstrādā kopējiem spēkiem, man nepieciešams jūsu atbalsts, lai to panāktu šajā starp institucionālā diskusijā un debatē, kas turpinās. Tiešām runājot par vienkāršošanas jomu, tātad vienkāršošana viss mūs interesēs. Paldies, Nīblērs kundzei, vēl papildus pasākums, paldies par jūsu atbildi. Kandāts kundze, ja es jūs pareizi sapratu, tad jūs sakat, ka, kas attiec uz mazākiem pētniecības projektiem, Mm, kas ir jā, jāsaglabā. Tur varbūt var, varētu būt arī vienkāršāk noteikumi, vienkāršāk spēles noteikumi nekā lielos kompleksos pētniecības eh, projektos, kuros būtu nepieciešama rūpīgāka kontrola. Attiecībā par uz rūpniecības sektoru, tātad eh, jautājums, kā jūs eh, ziniet, arī rūpniecības sektors, sektorā tad ir samazinājušās investīcijas pētniecībā, vai jūs nevēlat, nu, grasāties tuvākā laikā stimulēt rūpniecības procesu, tātad Mm, nozari un, un panākt to, ka rūpnieki aktīvākie saistās pētniecības projektos? Atbildi. Jā, protams, eh, ražotājs mm, industrija ir svarīgi motivēt gan liels, gan mazs uzņēmums, nekarīgi no tā, cik, cik eh, plašs viņu tirgus, sacīsim, vai tās būtu kopējās mm, pētniecības iniciatīvas, un mums bija šis piec tādas, Tātad inovatīvās, inovatīvie medicīnas produkti, piemēram, ir viena šāda iniciatīva, kas ļoti būtiski tāpat. Tas vēl klīniskā, tā tīro debešu uh, iniciatīva, kurā aktīvi piedalās nozara, tātad industrija, kas strādā pie nākamās lidmašīnu paudzes izstrādes, tāpat arī uh, tātad, attiecībā uz uh, degvielu, tātad kā degvielas alternatīvām ir kopējā šāda iniciatīva. Tās visi balstīs tehnoloģiskām platformām šīs iniciatīvas, un tās ir mm, izstrādātas uh, ar nolūku iesaistīt nozari šo, šo te iniciatīvu īstenošanā, neatkarīgi no tā, vai šī plaša vai, vai mazāk plaša nozars, atzīsim. Uh, Protams, nozara ir jāiesaista šajos projektos, un tagad, kā mēs zinām, protams, eh, daudz kompānijas ir paplašinājušas savu izpētes bāzi, tās eh, neveic šos pētījumus pašās kompānijas, bet iepērk šo pētījumu rezultātus no ārpuses. Tāda tendence pastāv. Un laikā, kad uh, ir liels ekonomiskās grūtības, varbūt mēs varam eh, eh, um, skatīties um, kādu pieredzi citās valstīs, teiksim, Somijā. Somija izlēma uh, veikt masīvas investīcijas uh, tehnoloģijās un, un, un, investi un, un inovācijā, lai cīnītos ar krīzi. Tieši tā krīzes laikā viņi masīvi investē šajos jautājumos. Un es domāju, ka tā laba pieredze. Būtu jāapstāst arī šādu pieredzi nepārņem citās valstīs. Tā zināšana ekonomika, tās investīcijas nākotnē ar nolūku nodrošināt, ka, ka Eh, tātad eh, zinātnes un pēcniecības rezultāti tiek izmantot pēc tam produktīvi darba tirgu. Dosim tālāk uh, eh, Gerekungam vārdu. Runājot par to, vai universitātes varēs ies, iesaistīties uh, pētniecībā, un tad ir jāatcerās, ka ir nepieciešams uh, aizsargāt um, autortiesības, un tad ir, protams, jāaizsargā autortiesības maksimāli, jānodrošina tas saucamais mazais patents, un jāsaprot, ka ir jāaizsargā, piemēram, datorprogrammas, un arī uh, eh, ģenetiski modificētie organismi ir jāpatentē un jāaizsargā, kā arī farmaceitiskie ražojumi. Jautājums ir, vai jums ir kāds politisks kāda politiskā vīzija, kā varēs risināt visu šīs problēmas un kā varēs attīstīt Eiropas Savienības patentu tiesības. Paldies! Danke! Paldies! Atbildē vārds lūdzu kandidāts kundzē. Es jau iepriekš izteicoties, Gira kungs, pieminēja patentu jautājumu. Es jau sacīju, ka tieši tas ir viens no nopietniem šķēršļiem, nopietniem tātad sasniegumu punktiem, kas ir jāizsniedz šajā jomā. Trīs gadu laikā esam panākuši daudz ko, bet, nu, vēl ir daudz darāmā. Šī finiša taisna, kurām mums jāiziet un jāsniedz mūsu mērķis, attiecībā uz patentu izstrādi. Un, eh, kā es sacīju, eh, Barniekungs, mans kolēģis, eventuālais kolēģis nākotnē ir atbildīgs par šo jomu. Es uzņemos atbildību un, un eh, jūs priekšā apņemos nodrošināt ciešu sadarbību ar manu kolēģi Barniekungu, lai nodrošinātu to, ka mēs spējam šo pēdējo soli un kopējiem spēkiem panākumu šajos patentos nodrošināšanu. Tas tiešām zinātniekiem ir ārkārtīgi būtiski, jo, kā es eh, sacīju, eh, Eiropā patentu iegūma maksā 20 reizes dārgāk nekā ASV. Tas nedrīkst turpināties. Un situācija pat ir vēl ļaunāka, lai vēlāk uzturētu šo, šo, šo patentu. Tas izmaksā 50, 60 reizes vairāk nekā patentu uzturēšana ASV. Lūk, tā kā ir jāatrod eh, kopējs veids, kopējs tātad, ceļš, kā pārbraukt šo pēdējo šķērsli un kā sniegt atbalstu un, un aizsardzību Eiropas zinātniekiem, kas eh, tiem ir tik ļoti nepieciešama. Un nešaubieties, ka es ar Barnieku un kopā uzticīgi strādāšu pie tā, lai komisija varētu tiešām spēt šo pēdējo soli eh, attiecīgā jomā un nodrošināt šī patenta eh, izstrādi nebiešanu beidzot. Gira kungs, vai jums ir papildus jautājums? E, es domāju, ka ir nepieciešams Es ceru, ka jums būs pietiekami daudz drosmes, lai mēģināt, mēģināt pārliecināt kolēģus, ka šis jautājums ir jārisina. Un es ceru, ka jums būs šī drosme. Paldies jums! That... Atbilde. Es ceru, ka mana pieredze kā politiķei īrijā ir pierādījusi, ka drosmes man netrūkst. Es domāju, ka kolēģi par to ir pārliecinājušies, kas man pazīst. Kā es sacīju, es nevis runātāji, bet darītāji, Man patīk atrocīt piedurknes un ķerties pie darba, bet, protams, eh, ir nepieciešama sadarbība. Kā es sacīju, patentu jomā ir daudz kas padarīts, un jāspēj šis pēdējais solis, un es eh, jūs priekšā vēlreiz apņemos, ka es ne tikai runāšu par to, bet cieši sadarbošos par ņēkungu, protams, viņš tiks apstiprināts komisijā, lai nodrošinātu, ka šis eh, pēdējais solis, pēdējais šķērslis um, tiek pārvarēts, un ka zinātnieku darbs Eiropā attiecīgi atvieglojas. Es ceru, ka tiešām kopīgiem spēkiem mēs, mēs spēsim panākt to, ka beidzot šis Eiropas patents kļūs par realitāti, ka tas būs pietiekami pieejams lēts un ka tas nedos, nenostādīs Eiropas zinātniekus nabēlīgā situācijā savā zemē ar amerikāņiem, piemēram. Paldies, tev dosim vārdu Kavaļo kundzei. Priekšsādātāji, komisāra kandidātas kundze. Eiropas pētniecības kopējā telpa, protams, ir ārkārtīgi svarīga un ir ļoti svarīgi to būvēt, eh, sevišķi cauri kopienas programmām. Un tas ir svarīgi um, darīt arī to dalībvalstīs. Jūs jau pieminējāt mm, pāris svarīgas lietas, tāpat arī 179. pantu, bet eh, vai jūs samierināsieties tikai ar pašreizējiem instrumentiem, vai jūs vēlaties arī radīt kādus jaunus instrumentus? Un tad vēl arī, ko jūs domājat par Eiropas pētniecības institūtu? Atbildi. Pētniecības padomu nodrošina ekscelents, ekscelents rezultāts. Tam ir nepieciešams arī turpināt, turpmāks atbalsts un es tāpēc jums to nodrošinātu. Runājot par iniciatīvām, kas ir nepieciešams Eiropas pētniecības zonas eh, realizēšanai, jūs pieminējāt vairāk šādas iniciatīvas, un arī es pirms tam pieminēju. Es domāju, ka mūsu rīcībā esošie instrumenti, protams, ar tiem vien nepietiek. Mums ir nepieciešams papildus iniciatīvas, papildus instrumenti, atbilstoši 169. pāntam. Uh, Nu, ir tātad eh, jauns liels projekts, eh, lai sekmētu zinātnes un pētniecības attīstību Baltijas jūras reģionā. Tāpat arī HIV, tuberkulozes un malārijas apkarošanai, tātad atbilstoši 169. bantam izstrādāts liels projekts. Nu, tik tā, nu, tas ir no valsts puses. Runāju par uh, to, kas uh, būtu nepieciešams no privāta sektora puses, būtu jātājā pašā virsienā. Es te pieminēju vairākas kopējās uh, tehnoloģijas iniciatīvas. Tās ir svarīgas, tās dod eh, tātad eh, vadošo impulsu pētījumiem tajās jomās, kas ir svarīgs visai sabiedrībai, ar ko saskaramies ne tikai mēs kā Eiropas pilsoņi, bet arī ko saskaras visas pasaules pilsoņi. Un mums nepieciešama tā sauktā lead markets ir vadošo tirgu iniciatīva. Un šeit sevišķi runa, nu, sacīsim, par, par aizsargu apģērbu pilnveidošiem, vai tas būtu, teiksim, ugunsveisiem, zvejniekiem vai kam, kam citam. Um, e-veselība ir vēl viena joma, kurā ir nepieciešami papildus instrumenti. Un šādi instrumenti tiek, tiek izstrādāti, kā es sacīju, šās kopējās tehnoloģiskās eh, platformās, un, un, um, un ar to palīdzību šeit arī tiek veidot. Atcerēsimies arī, ka Eiropas eh, Savienības vadītāji Eiropa padomē nesen pieņēma un apstiprināja ekonomikas atvesļošanās plānu, un atbilstoši šim plānam ir paredzētas uh, trīs valsts un, un privātās partnerattiecības, nākotnes rūpnīcas. Uh, energoefektīvās ēkas un zaļās automašīnas. Šīs trīs jomas, pie kurām, es domāju, mums ir jāturpina strādāt un, un kurās šī Eiropas pētniecības zona arī būtu reāli sasniedzama tuvākajā laikā. Ir nepieciešams uh, nodrošināt, ka uh, efektīvi tiek sadalīts darbības joms, nenotiek pasākumu pārklāšanās, un gala beigās mēs izstrādājam tādu uh, inovāciju politiku, kas nodrošina uh, darba vietu palielināšanās. Papildus jautājums. Lielas paldies. Es vēlētos tomēr uzstāt uz Eiropas pētniecības padomes lomu šīs telpas veidošanā, jo tas ir viss Eiropas eh, organisms, un tam ir eh, pati galvenā loma. Un tāpat arī liela loma ir Eiropas parlamentam šajā organizācijā. Bet ko jūs domājat par Eiropas tehnoloģijas institūtu, uh, ar kur palīdzību varētu modernizēt universitātes un pētniecības centrus? Atbildi, kā es uh, sacīju, mūsu mēģis tā tad ir panākt to, ka Eiropas uh, zinātnē pētniecībā uzlabojas ekscelence. Un man ir prieks, ka šajā gadā, respektīvi tuvākā laikā mums ir pēdējos gados mums bijuši divi Nobel prēmijas laureāti. Uh, Tieši to mēs vēlamies eh, sekmēt, mēs vēlamies, lai šāda Nobel prēmijas eh, laureāta Eiropā aizvien vairāk. Nesen tika veikts eh, neatkarīgs pētījums attiecībā uz to, kā strādā šī kopējā zinātnes joma, un, un um, šajā pētījumā, atbilstoši tam, ko jūs, Kavaļo kundze, nu pats sacījāt, tika uzsvērts tas, ka, um, protams, šī septītā programma bija sākārtīgi sekmīga, un tomēr ir nepieciešams nodrošināt to, ka šīs sekmes ilgtermiņā par eh, atkārtot, ka šī programma ir ilgspējīga, un līdz ar to nepieciešams uzlabot šīs programmas pārvaldību, menedžmentu, un ir nepieciešams tāpat arī uzlabot regulatīvo vīdi, kurā šī programma darbojas. Tā kā šī programma ir svarīga, eh, šīs programmas mēķi ir eh, būtiski visiem Eiropas pilsoņiem, un ir nepieciešams nodrošināt to, ka mēs no savas puses izstrādājam visus regulatīvos noteikumus, regulatīvos eh, priekšnoteikumus, kas ir nepieciešams šīs programmas sekmīgai darbībai, un nešau, nešaubieties par to, ka es no savas puses intensīvi pie tā strādāšu nākotnē. Un... Lielas paldies! Tālāk dosim vārdu Baljāns kundze. Paldies, priekšstādātāji! Gēgens kundze. Es pārstāvu Austrum Eiropas valstu un uh, Un tādēļ mans jautājums arī saistīsies ar šo konkrēto geogrāfisko reģionu. Mēs zinām, ka zinātnieki un, un, un pētnieki centrālajā un austrumē Eiropā joprojām sa saskars ar lielākām problēmām, tā lielākām barjerām, sacīsim, lai piekļūtu Eiropas līdzekļiem, sacīsim, septītajai ietvaru programmai, ko jūs pieminējāt, un arī citām programmām. Ko jūs grasāties darīt tuvākā laikā, lai pilnvērtīgi izmantot Eiropas intelektuālo potenciālu, lai uzlabotu partneru attiecības un, un uh, sekmēt to, ka centrālas un austrum Eiropas pētnieki un zinātnieki aktīvāk piedalās Eiropas uh, projektos. Un tāpat arī kļūst par reāli šīs te, uh, Eiropas uh, zinātniskās pētniecības zonas sastāvdaļu. Paldies, paldies, Alēns kundze, par šo jautājumu. Mans mēģis ir uh, traktēt šo kopējo pētniecības zonu kā 27 valstu zonu, 27 valstu reģionu. Es apzinos, ka tiešām ir šīs problēmas, šīs grūtības, ko jūs pieminējāt. Un pirmām kārtām šīs grūtības saistās ar infrastruktūru, un es domāju, ka šī ietver programma nākotnē turpinās palīdzēt uzlabot infrastruktūru. 86 miljārdi eiro ir pieejami, tātad no struktūra fondiem arī, cen, ko es tad varēs piesaistīt, vismaz daļēji tam, lai gan pilnveidot infrastruktūru, gan arī cilvēku resursu kapacitāti, jo Infrastruktūra, protams, no vienas puses ir nepieciešama, tas ir labi, bet no otras puses nepieciešama cilvēku resursi, jo sevišķi mazajās dalība valstīs, neatkarīgi no tā, vai tā būtu Austrum Eiropas vai, vai kāda cita uh, Eiropas Savienības reģiona valsts. Un uh, veidojot šo kopējo pētniecības zonu, ir jāpiedalās visām 27 dalībvalstīm, tā tikai kopīgiem spēkiem tā ir sasniedzama. Un runājot par zinātnes un pētniecības uh, infrastruktūru, tātad 44 lieli projekti, kas šajā jomā pastāv, desmit no tiem jau realizēti, un mēs no šiem projektiem ir ļoti labs piemērs tam, ko tad var mazā valstī panākt. Nu, piemēram, Ungārijā, Rumānijā un Čehijas republikā šīs trīs valsts kopīgiem spēkiem strādā pie lāzera projekta. Un šis projekts ļoti sekmīgs, un, manuprāt, tas pierāda to, kā mazas valsts var labi sadarboties. Tās var sadarboties arī ar lielām valstīm, varbūt, un uh, kā es sacīju, iesākumā nepieciešams izstrādāt, tad panāk, ka tiek realizēta infrastruktūra un pēc tam cilvēku resursu kapacitāte. Es nevēlos nošķirt lielas dalībvalsts un mazas dalībvalsts, vai, vai sacīsim, ziemeļi vai austrumi vai kā citādi. Visi mēs esam viena Eiropa un visām 27 valstīm jāstrādā kopā, lai realizētu šo te kopējo zonu, lai nepalaist garām tās iespējas, kuras cilvēku garām pagātnē pārāk liela diversifikācija pagātnē novadus pie, pie sadrumstalotības, un mums nevajadzētu baidīties no ciešākas darbības nākotnē. Paldies, vēl Jānis Kunz, vai jums ir papildus jautājums? Jā, es saprotu, ka jūs apzināties šo problēmu, un es saprotu, ka te nav runa par lielām vai mazām valstīm attiecībā uz tātad zinātnes potenciālu, jo potenciāls jau tiešām neatbil, nav atkarīgs no iedzīvotāju skaitu. Kā jūs sacījāt, ir, ir mazas valsts, kurās ir salīdzinoši laba kapacitāte, un citās lielākās valstīs šī kapacitāte ir mazāk. Bet eh, es, es patīkami, mm, es, man ir prieks dzirdēt, ka jūs apzināties šo problēmu, un ceru, ka jūs tiešām kaut ko darīsiet šai sakarā. Labi, paldies. Tagad dosim vārdu Vanistārojas kundzei. Vanistārojas kungam, es atvainojos. Komisārs Kunze, jūs minējāt to, kā jūs saskatiet šo sinerģiju un sadarbību starp struktūru fondiem, starp, starp, starp septīto programmu un citiem līdzekļiem. Un uh, jautājums tāds, cik ilgspējīga šāda pieeja? Vai arī nā, tātad pēc 2013. gada šī jūsu vīzija varētu būt spēkā? Vai līdz šim laikam tikai tad, ko jūs atbalstāt, līdz, līdz jaunajām finanšu perspektīvām vai kā? Tālāk jautājums par MBU līdzdalību šajos projektos. Es domāju, tas, nav, tas tiešām ir nožēlojami, ka šāda situācija MVU gal galā ir ekonomikas zinājspēks. Ko jūs grasāties konkrēti darīt šai sakarā, tātad, lai uzlabotu MVU iesaistību šeit? Varbūt arī uh, ietver programmas uh, pārskat laikā par to būtu jādomā. Un vēl runājam par MVU. Varbūt, ka vajadzētu kādus konkrētus mēģus, konkrētus uh, kvotas paredzēt MVU, sacīsim. Jo tas ir, es nezinu, vai tas jūs pilnvarās, vai jūs to varat mainīt, un vai šādi plāni jums ir. Vai jūs varat atbildēt, lūdzu? Jā, MVU e sektors, protams, ir Eiropas tautsainicības mugurkauls, kā jūs sacījāt. Eiropā šādu uzņēmumu ir 25 miljoni, un tie dod darbu 66% visu Eiropā nodarbināto. Tā kā MVU e mums visiem ir svarīgi, un tādēļ mums jādara viss iespējamais, viss, kas ir mūsu spēkos, lai MVU e aizvien ciešāk iesaistītu šajā pētniecības ietver programmā. Kā tad to varētu panākt? Jūs sacījāt, ka varētu noteikt šo 50% mēķi. Uh, 15%, respektīvi. Šis mērķis netiek sasniegts 13,5, tas īpatsvars, cik lielā mērā jau piedalās, un es vēlos mainīt šo te īpatsvaru savu pilnvaru laikā noteikti uz augstāku īpatsvaru. Protams, ir man apstiprinās amatā. Ko tad vēl varētu darīt? Nu, konkursus dažādas mēs varētu, teiksim, vairāk pielāgot MVU interesēm, MVU specifikai. Uh, tad Eiropas Savienības izsludināmos uh, konkursus. Uh, es domāju, tas ir ļoti loģisks uh, solis, kas būtu jāveic. Un nākotnē gatavojot darba programmas, gatavojot konkursu nolikumus, es domāju, mēs varētu norādīt, specifiski norādīt mm, adresātus, ja sevišķi tādās tematiskās jomās, tādās jomās, kuras īpaši nes MVU, e mēs varētu arī izcelt to, ka šie projekti ir īpaši domāti varbūt MVU. E Lūk. Tāpat jāuzlabo konsultācijas ar MVU e noteikti, jo no šajā procesā iesaistītajām pusēm tiešām būtu jānoskaidro, kāds tad īsti viņu pašu gaidas, sacīsim, kur viņi saskat šos eh, pot, potenciālās eh, barjeras un sastrēguma punktus, sacīsim, kā tos varētu atrisināt. Tāpat arī jāpalīdz eh, ar šīs ietvaru programmas palīdzību uzlabot MVU e kapacitāti. Un kā es ziniet, vairumā projektu šeit ir kopfinansējums. Um, atbilstoši 169. Um, tātad uh, pāntam ir arī projekts, kas saucas Eurostars, uh, kas dod iespēju gūt finansējumu high-tech uzņēmumiem. Tāpat arī Eiropas investīcija bankā ir riska dalīšanas instruments, um, kur arī, nu, principā uh, atbalstu no šī instrumenta var dabūt pie MVU, kas darbojas augsto tehnoloģiju jomā. Bet es domāju, ka var atrast veidu, kā ar Eiropas investīcijas bankas palīdzību vai citu institūciju palīdzību varbūt un instrumentu palīdzību varētu piesaistīt arī plašāku MVU loku. Es uh, grasos eh, izveidot īpašu darba grupu, kas nodarbosies tieši ar šo te jomu un skatīsies, kur mēs varam uzlabot sadarbību ar, eh, ar, ar institūciju banku vai ar sastrotisko valūtu fondu varbūt. Un, un eh, tieši šajās jomās mēs mēģināsim piesaistīt papildus NMU e uzmanību. Man nu, iztāroja kungs jums papildus jautājums. Vēlos atgriezties pie pirmās savu jautājumu daļas. Tātad dažādu fondu sinerģija ir tātad 54 miljārdi eiro no šīs ietvaru programmas, 86 miljārdi no struktūra fondiem, tāpat arī līdzekļi, kas nāk no reģioniem un tā tālāk. Kā labāk uzlabot šo sinerģiju? Kā panākt to, ka, ka līdzekļi, kas tiek ieguldīti zinātnē, tālāk nes atdevi, atdevi tirgo, atdevi sabiedrībām. Kolēģiem Valienas kundze jūs uh, īsi pieminējāt to, ka, ka šī līdzekļa varētu būt pieejama, kā tie tiks izmantot, bet kāds būs ar to sinerģiju ilgtermiņam? Atbildi. Eiropas Savienībā realizēt savu politiku tikai ar sinerģijas, eh, dažādu politikas elementu un fondu sinerģijas palīdzību. Pēc tam šai sinerģijai jābūt ilgstošai. Un tas nav nekas jauns. Šāds uzstādījums pastāv ilgāku laiku, mēs to arī turpināsim realizēt nākotnē. Tas nebūtu nenozīmē, ka 13. gadā, kas tāds ir spēkā jaunās finanšu perspektīvas, kaut kas būtiski mainīsies. Un es domāju, ka to ir apstiprināt gan es, ja es tikšu apstiprināt, gan arī citi komisāru kandidāti. Mēs kopīgiem spēkiem turpināsim pie tā strādāt. Struktūra fonda ir milzīga, jo, piemēram, ja es, sacīsim, izmantoju savas valsts pieredzi un, un atceros, kā mēs izmantojām struktūra fondus pagātnē, Un mēs panācām, ka ekonomika, kas tiešām bija diezgan nožēlojamā stāvoklī, kļūpa par zināšanām balstīta ekonomika, kas ir ļoti konkurētspējīga, kurā pabeidz daudz ko, kas arī radīja diezgan augstu labklājības līmeni īrijā, tad faktiski tiešām eh, tieši izmantojot, saprātīgi izmantojot struktūra fondu naudu, mēs to panācām. Nākotnē tas ir iespējams, un es noteikti no savas puses būtu gatava um, nodrošināt to, ka šī sinerģētiskā pieeja nākotnē turpinās. Paldies! Lielas paldies! Merkis eh, kundzei lūdzu vārds. Paldies! Kanāds kundze, man tiešām prieks dzirdēt jūsu apņēmību strādāt pie, pie tātad MVU papildus iesaistīšanas. Katrs eh, no tātad um, tikai nedaudz vairāk kā 10% saņem atbalstu tagad eh, ietver programmas ietvaros. Bet vēl viens papildus jautājums. Par zinātni jūs runājat daudz par inovācijām, par jauninājumiem. Diemžēl jūs runājat netik daudz. Es domāju, ka zinātne un inovācijas ir nu, nedaudz atšķirīgs joms tomēr. Un man tiešām uh, satrauc tas, ka zinātne tiek eh, komercializēta, ka zināšanas eh, eh, tiek komercializētas un pateikts par projektu. Inovācija gal galā gal, ir process, kur rezultātā kāds projekts tiek nonākt tirgu. Jā, zinātnē un pētniecībā Eiropas Savienībā mums veicās tie labi, bet inovācija jomā, jaunājuma jomā, diemžēl mums neved, neved tik labi. Tātad produktu tirgu nebūtu tik daudz nenonāk. Un es domāju, ka tieši tas ir zaļās ekonomikas pamatā. Ja mēs runājam par jaunām darba vietām, mēs runājam par, runājam par to, kā saistīt inovācijas, sevišķi MU jomā, sacīsim, ar tirgu. Kandāts kundze, un, protams, inovācijas saistīts ar tirgu. Un es jau sacīju, ka tā tad ir nepieciešams panākt to, ka zinātnes rezultāti un pētniecības rezultāti tiek izmantot tirgu. Ir daudz tiešām lielisku pētījumu, daudz uh, zinātnisku darbu Eiropā un nepieciešams panākt, ka šie, šie, šo darbu rezultāti tiek realizēti tirgu, ka tie ir pieejami kompānijām, pieejami uzņēmumiem, lai tie tos var izmantot risinot globālos izaicinājumus. Enerģētikas jomā, pārtiks piegāžu drošības jomā, veselības jomā, uh, medicīnas jomā, sabiedrības novecošanās problēmu risināšanai nepieciešams eh, panākt to, ka šie pētniecības dati, kas ir pieejami, tiek izmantot, nu, ieraudies komerciāliem mēķiem, lai nodrošinātu, ka tirgu nonāk tādi produkti, kas ir nepieciešami šo te lielo eh, izaicinājumu risināšanā, ko saskarās mūsu sabiedrība. Un tāpat arī, lai nodrošinātu, ka to darot, tātad to panākot, eh, uzlabojas nākotnē sabiedrības dzīve, tātad mūsu bērniem. Jo inovācijas jau nav viena komisāra atbildības, acīsim. Jaunājumi nav kādas konkrētas dalībās atbildības. Šis, eh, um, tā ir plaša politikas joma, visaptroša politikas joma, kurā piedalās enerģētikas, vīdes, rūpniecības, uzņēmēja darbības un, un citu jomu speciālisti. Mums visiem jāstrādā kopā. Uh, izmantojot uh, pētniecības un zinātnes datus, brīnišķīgos pētījumu datus, kas mūsu rīcībā, lai gala beigās nodrošinātu produktu pieejamību tirku. Un, lai to nodrošinātu, mums jānovērš šķēršu, ko es pieminēju iepriekš, vai patentu jomā sacīsim, vai sacīsim uh, intelektuālās, intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Visi šie šķēršļi, kas pastāv, kas ir jāinaitralizē, tas arī jādara, lai mēs panāktu to, ka zinātnes un inovācijas uh, mm, rezultāti transformēs konkrētos produktos. Paldies! Vai jūs vēlaties uz to papildus jautājumu, Merkīs kundze? Jā, um, jūs tomēr esat zinātnes un, un pētniecības komisārs kandidātu, un tieši tāpēc es nedaudz nobežījusies, ka tiešām inovācijām jābūt horizontālam jautājumam, kas tiek risināts visas uh, komisijas, tātad kontekstā, diemžēl, Barozo kungs sacīja, ka, uh, nu, inovācijas ir viens no viņu, viņa augstākajām prioritātēm. 2010. gada pavasarī viņš grasās nāk klājā ar inovāciju uh, darba kārtību, ar inovāciju plānu, bet, um, bet tas nozīmē, ka Baroso kungs vadīs jūsu darbu vai, vai, vai otrādāk, respektīvi, ka, kur jūs iekļauties šajā, šajā kopējā politikas kontekstā. Nu, jā, es nešaubos, ka Barozo kungs arī ārkārtīgi uh, um, liela interesi sekot līdz manai atbildē. Nu, es noteikti darbošos eh, uztietīgi atbilstoši Brozo kunga eh, vadībai, bet, nu, protams, inovācijas ir eh, horizontāls darbs jautājums, kā es pieminēju. Es pieminēju vairākus citus savus kolēģus, eventuālos komisārus, kas arī šeit būs līdzlīgi. Un uh, es būšu inovāciju tātad darba grupas uh, vadītāja, kurā, protams, es mani kolēģi, un mēģināšu nodrošināt to kopīgiem spēkiem, tātad mēs realizējam šo inovāciju politiku, kas ir visu Eiropas pilsoņu interesēs. Katrs atsevišķi individuāli mēs, protams, to nevaram paveikt. Uh, Krūzes kundze, sacīsim, ir iesaistīta digitālajā jomā, Tahani kungs eh, mm, rūpniecības jomā, Otiger kungs eh, enerģētikas jomā un tā tālāk. Tātad inovāciju elementi ir sastopami visās eh, šajās politikas jomās. Un mana atbildība savukārt būs vadīt šo komisāru komiteju, lai nodrošinātu šīs politikas konsekventu ievērošanu un realizāciju. Laika mums nav daudz, es jau sacīju, ka es neesmu no runātājiem, un man es nebūtu negrastos stundām un mēnešiem ilgi sēdēt dažādās komitejās un, un runāt to runāt. Es eh, vēlos un sagaidu ātrus un konkrētus rezultātus, ko esmu pilna apņēmības sasniegt. Ir ja nepieciešams, lai mēs šo vīziju, kas saucās Eiropas Savienību 2020, eh, kļūst par realitāti. Un eh, uz zinātnē un inovācijām, protams, šajā stratēģijā ir būtiska loma. Tā kā es nebūšu nekāda klusā pelīte, es eh, strādāšu rokas, eh, tad piedalīgs atrozījus kopā sadarbībā ar saviem kolēģiem. Paldies! Tagad došu vārdu Ribāzī kundzei. Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Es esmu ļoti priecīga, ka jūs sev uzskatāt par politiķi, un es ceru, ka jūs būsiet arī sieviete, kas darbosies ar ekoloģiski pieņemiem, pieņemiem e, līdzekļiem. Ir divas lietas, kuras es uzskatu svarīgas budžeta e, ietvaru programmas sastāvā. Pirmais ir par atomu programmām. Pretēji tam, ko kas tika teikts, ir pavisam 63% pētniecības budžeta, kas tiek tērēti atomu pētniecības programmām, no nu, un otras ir nanotehnoloģijas. Es vēlētos, lai jūs eh, izrādītu interesi par eh, šo jomu, jo ir nanopartikulas visur klātesošas, piemēram, pārtikā, bet ir tikai 1% pēcniecības e, budžeta, kas tiek tērēts tam, lai skatītos, kā šīs nanopartikulas ietekmē mūsu e, veselību. Vai jūs esat ar mieru pārskatīt šo sadalījumu? Lūdzu, Gegenkrīnkundze. Ļoti īsa atbilde. Es neplānoju mazināt budžetu nevienā no jomām, par kurām būšu atbildīga. Bet, protams, ir jāskatās, kā mēs dzīvosim, kā mēs redzēsim, kā mēs diskutēsim. Un par atomenerģiju. Atomenerģija ir ārkārtīgi svarīga lieta. Atomenerģija joprojām tiek izmantota daudzās valstīs. Šī ir tehnoloģija, kas nerada CO2 izmešus, un tāpēc ir jāturpina arī pētniecība, lai varētu attīstīt šo tehnoloģiju par labu tām dalību valstīm, kas gribētu to izmantot. Bet, protams, ko komisija nedrīkst darīt, ir teikt dalību valstīm izmantot šādu enerģijas veidu vai šādu enerģijas veidu, un tas ir ļoti skaidri pateikts Lisabonas līgumā, un tāpēc arī lūdzu neuztraucieties, es nelikšu dalību valstīm neko darīt. Par Euratomu par pētniecību. Viņiem ir 2,7 miljārdi savā budžetā, un viņi strādā pie tādiem jautājumiem kā atkrituma apsaimniekošana un drošība. Nanotehnoloģija jomā un, un, un īstenībā par nanotehnoloģijām mēs neko daudz nezinājām, tur man nāksies vēl piestrādāt. Daudzi, ir daudzas potenciāls iespējas, kā var izmantot nanotehnoloģijas gan medicīnā, gan arī tādos tādās jomās kā vēža uh, ārstēšana. Arī, piemēram, lai ķīmiskie procesi kļūtu tīrāki. Nanotehnoloģija ir viena no pamat būtiskākajām tehnoloģijām, kas ir vajadzīga, lai Eiropas nozares un pētniecība varētu augt, lai būtu jaunas darba vietas, un it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem nanotehnoloģijas ir svarīgas, un it īpaši mēs runājam par jauniem uzņēmumiem. Uh, Rivāsī kundze, es tiešām domāju, ka nebūs pareizi samazināt budžeta finansējumu vienai jomā, lai piešķir citai jomai, bet, manuprāt, ir svarīgi paskatīties, kur reāli ir rezultāti un paturēt tos pašus budžeta asignējumus, kas šobrīd ir un ar jūsu atbalstu, gan paturēt to, kas jau šobrīd ir, un varbūt pat paplašināt finansējumu. Uh, Divā zīkons, lūdzu. Es, ka... Vai ja, eh, eh, uzticības krīzes ietvaros jūs būtu ar mieru ļaut finansēt pētījumus, kurus piedāvā pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā to darīja jūs priekšgājais? Runa ir par finansējumu dažādiem pētījumiem, ko vada vai pilotē dažādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Lūdzu, kandidāts kundz. Patočnika kungs, kas strādāja šajā amatā pirms manis, viņš panāca diezgan daudz, un es varu izmantot to bagātību, ko viņš man ir atstājis, un varu teikt no savas puses, turpināšu darīt to, ko viņš ir panācis, attīstīšu, atbalstīšu un tā tālāk jo, manuprāt, viņš ir paveicis milzīgu darbu pētniecības jomā, kur es noteikti gribēšu turpināt un atbalstīt. Lielas paldies un lūdzu Tošinovska kungs. Viņš atrodas tepat prezidijā, tāpēc jums nebūs viegli viņu redzēt. Viņš ir viens no priekšsēdētāja vietniekam. Priekšsēdētāja kungs. Gegen Kvīn kundze. Daudz tika runāts par pētniecību, inovācijām, par ražošanu. Mēs saprotam, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs paši darbojamies IT komitejā, un IT komitejai šie jautājumi ir būtiskākie. Un tagad runāšu konkrēti par vienu lietu, par kuru jau tika runāts. Runāsim par konkurētspēju, par Eiropas Savienības konkurētspēju un par to, kā mēs varam nodrošināt inovāciju ciklu. Uh, Ja mēs paskatāmies uz ASV un Āzijas ti, uh, tirgiem, tad šobrīd mūsu inovācijas cikls ir ļoti garš. Kā mēs varētu saīsināt šo ciklu? Kā mēs varētu panākt to, lai birokrātija netraucētu attīstīt inovāciju? Kāda ir jūsu vīzija, kas ļautu šo situāciju mainīt? Lūdzu! Atbildē. Tā kā pētniecība, inovācijas un zinātne šobrīd pateicoties Barozo kungam, ir uh, šiem, šīm jomām ir piešķirta centrālā loma, tad varu teikt, ka tas ir veids, kā mēs varam risināt krīzes situāciju. Šī būs politika, kas veicinās uh, rūpniecības attīstību, radīs jaunas darba vietas, un šādā veidā Eiropas Savienība varēs atkopties. Ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs darītu visu, kas ir vajadzīgs vienkāršošanas jomā, un atkal un atkal es runāšu par vienkāršošanu, jo, manuprāt, šajā jomā ir jādara ļoti daudz un jādara ātri. Tā, lai mēs varētu inovācijas virzīt uz priekšu, lai būtu novatorskā politika, lai būtu situācija, kad ražotāji redz, ka mums ir patiesa interese par inovācijām, lai pētniecību varētu pārvērst inovācijās un darba vietās. Ja ir šāda iespēja ar vienkāršošanas procedūrām, to mēs visu darīsim. Vai nu mēs iesaistīsim mazas vidējos uzņēmumus, vai arī kādas citas tehnoloģijas, vai arī apvienoto programmēšanas pasākumu un budžeta līdzekļus, viss, kas ir nepieciešams, visi šie elementi un instrumenti, kas ir vajadzīgi, kas ļaus mums visā Eiropas Savienībā attīstīt inovācijas, mēs to visu darīsim. Un šeit komisija ir konkrēta atbildība. Komisijas atbildība ir rīkoties izšķiroši, paskatīties, kur ir inovācija potenciāls, un tādu izveidot politiku, kas būtu uh, integrēta visās jomās un lai nodrošinātu sadarbību un koordinēšanu. Lūdzu, jūs varētu uzdot papildu jautājumu. Paldies! Jā, papildi jautājums no manas puses. Kā jūs plānojat izmantot tādus svarīgus pētniecības projektus kā Galileo? Kā Galileo būtu tāds svarīgs projekts inovāciju jomā? Paldies! Lūdzu, atbildi! Galileo nav mana atbildība. Bet, manuprāt, notika diezgan garas diskusijas Diskusija bija tiešām daudz par visu galēju projektu. Un, manuprāt, gal galā tas būs te Janikungs, kuram būs atbildība šajā jomā. Viņš darbosies arī šajā komisāra komitejā, par kuru es runāju un kuras vadītājs būšu. Un tad, jebkādi sasniegumi, ko mēs varēsim saņemt no šīs jomas, mēs iekļausim to komitejas darbā tā, lai varētu izmantot Galileo sasniegumus, un es zinu, ka daudzi ļoti uztraucās. Piemēram, Odīkungs no budžeta kontrolas komitejas, viņš ļoti labi zina. Un mēs izmantosim visus instrumentus, un Galileo ir viens no šādiem instrumentiem. Nu, ļoti spēcīgiem, ļoti labiem instrumentiem. Un arī plaši pazīstamiem instrumentiem. Tā, lai mēs varētu izveidot inovāciju politiku, kas varēs būt atbilstoša ražotāja interesēm un kas varēs parādīt ražotājiem, ka Eiropas komisija ļoti nopietni uztver savu lomu u, attiecībā uz ražotāju iesaistīšanu, tā lai būtu skaidri pateikts, ka Eiropa ir gatava inovācijām un uzņēmējdarbībai. Protams, mums ir krīze, bet mēs ar to krīzi varam cīnīties. Lielas paldies par šo atbildi! Un tagad mums ir kolēģi no kultūras komitejas un lūdzu Borisa kungs. Cienījamā kundze, vēlos arī pateikties par tām atbildēm, kas jau ir uh, izskanējušas. Mēs darbojamies uh, globālajā tirgu, mums ir starptautiskā konkurence, mums ir nepieciešams izveidot uh, tādu ekonomiku, kas varētu konkurēt globālajā tirgu. Nu, tagad es runāšu par atsevišķu segmentu, kas ir izglītība. Un, manuprāt, izglītības jomā būtu tikai pareizi attīstīt inovācijas visās, visos līmeņos. Un tad jautājums ir, cik lielā mērā jūs plānojat attīstīt izglītības jomu un atbalstīt izglītības jomu? Nu, ir tīpaši, ja mēs runājam par šo horizontālo komisiju un par to, ka ir nepieciešams nodrošināt pieeju internetam, var izveidot liet, uh, lielus apmācības portālus, tā saucamais e-learning, apmācība internetā, var arī atbalstīt tādus izglītības projektus, kas ļautu zinātniskus un matemātiskus priekšmetus pasniegt izmantojot internetu platformas, tā lai galu galā Eiropas Savienības ekonomika saņemtu tādu sabiedrību, kas būtu apmācība. Tātad jautājums ir, vai jūs plānojat inovāciju jomu attiecināt arī uz izglītību? Jā. Paldies, Boris Kungs, par šo jautājumu. Jūs noteikti zināt, ka izglītība īz Vasilo, Vasilo kundzes atbildības joma, kas ir izvirzīta šim amatam. Uh, Mēs jau esam runājuši neoficiāli, protams, par to, kādā veidā pētniecības komisārs varētu palīdzēt izglītības jomā. Jo tagad mēs runājam par šo jauno komisiju un, un pētniecības komisārs ir atbildīgs par daudziem aspektiem. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, izglītības centrā būtu zinātne lai jaunieši tiktu mudināti, un tas jau notiek pēdējā desmit gada laikā, lai jaunieši strādātu finanšu pakāpojumu jomā vai komerc darbībās un tā tālāk. Mēs visi zinām, ka tur vairs nav darbu, jo šajās jomās ir, ir speciālisti pārprodukcija. Kā mēs varam tagad darīt? Mēs varam pateikt jauniešiem, ja jūs vēlaties ceļot, ja jūs vēlaties strādāt interesantos amatos, tad kur jums ir jāstrādā? Manuprāt, zinātne ir atbilde. Es vēlētos viņus aicināt un mudināt strādāt un studēt zinātnes jomās. Un tad kopā ar Vasilu kundzi mēs varēsim apsēsties kopā un paskatīties, ko mēs varam darīt, lai mudinātu jauniešus un bērnus no tā brīža, kad viņi sāk sākumskolas gaitas, līdz brīdim, kad viņiem ir jāizvēlās studiju virziens un arī tad, kad viņi būs izstudējuši universitātēs, lai viņi varētu izvēlēties labas iespējas visā Eiropas Savienībā, lai tur nebūtu nekādu ierobežojumu vai problēmu, lai būtu mobilitāte, lai tādi jautājumi kā sociāla apdrošināšana, pensijas, lai viss tiktu atrisināts, tādā veidā jaunieši gribēs iesaistīties zinātnē. Mēs parasti izmantojam šo vārdu seksī, tā lai kaut kas not, kļūtu seksīgs. Es nezinu, vai to vajag attiecināt uz zinātni, bet šajā gadījumā jā, lai jaunieši gribētu iesaistīties zinātnes jomā. Kolēģi kungs, vai jums ir um, kāda priekšlikuma? Vēl kāda jautājuma? Jā, man ir papildu jautājums. Vēlos runāt par nākamo finanšu perspektīvu. Un nākamajā gadā mēs jau sāksim strādāt pie šīs perspektīvas. Vai jūs uzskatāt, ka nepieciešams attīstīt kopienas perspektīvu, kopienas pieju, jo šajā perspektīvā tad atbilstoši būtu kopienas politikas attīstības aspekti. Un vai jūs plānojat izmantot arī šos fondus un šos līdzekļus šādā veidā? Giganas Kvinas konza. Runājot par nākamo finanšu perspektīvu, es domāju, ka debats būs ārkārtīgi enerģisks, interesants, aktīvas. Un mums būs nepieciešams jūsu atbalsts un, protams, arī budžeta kontrolas komitejas atbalsts mums ir vajadzīgs. Paskatīsimies, kur mēs varam asignēt uh, finanses, un šeit kohēzijas politika ir ārkārtīgi svarīga. Mēs nevaram tagad pateikt, ka kāds ir, ir atstāts aiz robežas, un šeit kohēzijai ir ārkārtīgi svarīga loma, un pētniecība, manuprāt, ir jāiekļau centralizētā veidā jebkādā kohēzijas politikā vai kopienas politikā. Un kad mēs strādāsim ar kolēģiem pie kohēzijas politikas, un tad, kad mēs sadarbosimies un koordinēsim mūsu darbu, tad mēs darīsim visu, lai mēs strādātu. Runājot par finanšu perspektīvu un diskusijas par budžetu, šobrīd es tiešām nevaru komentēt šāds jautājums. Paldies! Liels paldies, un tagad Kuči kundze no, es ļoti ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Sí. Um, me ha satisfecho muchísimo que no... Es uh, biju ārkārtīgi gandarīta par to, ka jūs eh, jau esat runājusi ar Vasiljo kundzi, kas ir iespējamā kultūras un zinātnes komisāra, jo arī mani interesē uh, visi šie pētniecības jautājumi un kas ir saistīts ar izglītību. Protams, ka mēs vēlamies, lai ar pētniecības palīdzību tiktu uzlabota labklājība un dzīves kvalitāte. Un tad jūs mums runājāt eh, par to, kā vēlētos sasniegt 2020. gada stratēģiju, bet es vēlētos, lai jūs mums norādītu varbūt par kādiem konkrētiem rīcības veidiem, kā mēs uh, varētu rīkoties? Vai ir kaut kādas specifiskas programmas attiecībā uz šo formāciju un apmācību, kas attiecās uz jaunajām, ko, ko no mums prasa jaunās tehnoloģijas? Lūdzu, jums ir iespēja atbildēt. Manuprāt, vispirms es tiešām varu piekrist tam, ko ka, ko jūs teicāt, ka pētniecība ir būtiskākais virzītājs spēks izaugsmai. Ir tīpaši, ja mēs domājam par 2020. gada stratēģiju, šeit pētniecībai ir centrālā loma. Manas, mana kolēģa Vasilo Kundze būs atbildīga par šādām programmām, taču arī pētniecības uh, izpildu aģentūra uh, izpildīs visus šos uzdevumus, un šeit es esmu atbildīga. Tātad mana kolēģe strādās pie, pie Eiropas Tehnoloģija institūta darbībās, arī pie novatoriskām kopienām. Un tie instrumenti, kas būtu izmantojami koordinētā veidā, lai panāktu tos rezultātus, kurus jūs tikko minējat, šos instrumentus mēs varam izmantot. Pētniecības politika attiecībā uz trešā līmeņa institūcijām un universitātēm. Šī politika ir būtiska vispārējais politikas sastāvdaļa, un šeit atkal ir mana atbildība. Un tieši tādēļ mums jau tagad ir notikušas neformālas diskusijas. Lai arī ko mēs darītu, es un Vasila kundze, tā lai šīs divas politikas nāktu roku rokā, lai mēs varētu uh, varētu teikt, šo dalīto atbildību veikt kopā, tā lai tas, kas tiek šobrīd darīts vienā ģenerāla direktorātā, lai tas arī turpinātos, un to mēs varam darīt tikai tad, ja mēs labi komunicēsim. Šobrīd Eiropā ir uh, 400 tūkstoši, 4 tūkstoši trešā līmeņa institūcija, un tur ir 17 tūkstoši studentu. Manuprāt, nav pietiekami daudz, nepietiek, nav pietiekami liela iesaistīšana. Uh, Un, manuprāt, mēs visi kopā varēsim panākt to, lai arvien vairāk būtu iesaistīto pušu. Tikai 33 Eiropas universitātes ir izpelnījušas pasaules līmeņa godu. Labi, paldies, un tagad jums ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Uh, Kā jūs jau teicāt, mēs varam teikt, ka ir ļoti daudz iesaistīto uh, pušu šajā jautājumā, bet es gribētu zināt, kā jūs domājat panākt vienprātību visos šajos iesaistītajos sektoros, lai mēs tiešām varētu gūt panākumus, kā tiek, kā jūs panāksiet, ka tiek apmācīti jauni studenti, lai mēs varam atbildēt jauno tehnoloģiju izaicinājumam. Nu, es domāju, pirmkārt, mums ir um, jāsakmē tas, ka jaunieši iesaistās šajā izglītības jomā. Jo es domāju, ka mēs visi būsim viensprāts, ka studenti šajā jomā pietrūks tiešām. Mums jāpērāda viņiem, ka tieši tā ir tā joma, kurā, tad, kad viņi pabeigs savu izglītības procesu, viņi varēs uh, dabūt labu darbu. Un, ka šī izglītība uh, viņiem palīdzēs strādāt Eiropas Savienībā, viņi varēs strādāt kurā Eiropas Savienības dalība valstī. Uh, Un ir svarīgi, lai visus šos jautājumus, par kuriem es runāju iepriekš, proti vai nu būtu runa par pensijas tiesībām, vai darba apstākļiem tā tālāk, tas, lai tas viss būtu sakārtots. Nu, kā es sacīju, tas ir jādara ciešā sadarbībā starp dažādām jomām. Vasiliju kundze gan es eh, vēl tā īsti neesmu iepazinusi, bet nešaubos, ka viņa ir persona, ko es varēšu sastrādāties. Un būtībā Uh, izvēles jau mums nav komisijā, mums ir jāstarbojas, mēs nevaram atļauties strādāt katrs uh, savā, uh, savā sacīsim, šūnā, katrs savā kamerā, mums, mēs neesam kādi feodāļi, sacīsim, mums jāstrādā kopējiem spēkiem, spēkiem, lai realizētu efektīvu politiku, kas ir nepieciešama Eiropai tagad šajā krīzes laikā, jo tikai tā mēs pārvarēsim šo krīzi, un uh, veiksim to, ko sagaida pilsoņi mums, un nu, katrā ziņā es eh, no savas puses darīšu visu iespējamo to realizēt. Sešnieks, paldies, tālāk dosim vārdu Papa Nikolau kungam, kungam. tātad PPP pārstāvim, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kandidātes kundze vēlētos uh, atsaukties uz to, kas tika teikts uh, nesen. Ir ļoti daudz jaunu zinātnieku, kas vēlētos progresēt ar zinātnisku pētījumu palīdzību, un mūsu pienākums ir sagādāt viņiem pēc iespējas labākus darba apstākļus, lai izvairītos no tā, kā no Eiropas notiek tā saucamā smadzeņu noplūda. Un mums ir jācenšās piesaistīt arī lielus uh, zinātniekus, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības un kuriem ir ārkārtīgi daudz pozitīvu elementu, kurus viņi varētu uh, uh, mums dod. Kā jūs uh, domājat veicināt šo aspektu, ņemot vērā to, ka Eiropas uh, pētniecībā nav pietiekami daudz finansējuma? Mūsu Lisabonas stratēģijā bija parādzēts 3% no IKP veltīt uh, pētniecībai, bet nu, pašlaik mēs veltam knapi 1,6% un kādā veidā mēs varētu palielināt labu zinātnieku skaitu? Okay. To... Vārds atbildēji. Ja mēs uh, vēlamies nodrošināt to, ka jaunie talantīgie zinātnieki paliek Eiropā, un es saprotu, jūs runājat tieši par šo problēmu šeit, par intelektuālā potenciāla noplūšanu, nu, ja mēs vēlamies viņus saglabāt šeit, mums jā, jāizveido tāda darba apstākļa, jāpanāk tāda, tāda darba apstākļa un auras acīs, lai viņi vēlētos šeit palikt. Tas saistās gan ar pensijas tiesībām, ko es minēju iepriekš, gan ar eh, pašiem konkrētiem radošā darba apstākļiem tā tālāk, bet tikpat labi arī citi šķēršļi, kas būtu jānovērš, vai nu sacīsim rituālās īpašuma tiesības, vai patentu jomas, sacīsim, ko es arī pieminēju. Arī tās ir jomas, kas apgrūtina mm, zināšanu eh, nodošanu šo zinātnieku darbu, augu nodošanu tālāk sabiedrībai. Kas attiec uz 3% mērķi? Nu, šis mērķis jāsaka, ka ir eh, nu, diezgan uh, skumīgs uh, mēģis, respektīvi no tā viedokļa raugoties, ka mēs neesam joprojām spējuši realizēt šo mēģi. Tiešām ļoti skumji. Un um, Obamas kungs, tātad ASV prezidents, arī to izcēla kā ASV mēģi tuvākajā nākotnē. Un jāskatās, uh, kas tam traucēja šo mēģi sasniegt, kā, kāda ir aktuālā situācija. Uh, pat labāk 1,85%. Lūk, tas ir tas finansējuma īpatsvars, ko mēs esam spējuši sarūpēt Eiropā. Par maz, ziniet, par maz. Jāskatās, kur mēs to varam paaugstināt, kādā veidā. Un pie tam, ja mēs skatāmies, ka tur ir divi komponenti, valsts komponents un privātā finansējuma komponents, tad, acīm redzot, mums šis tieši privātais komponents būtu jāpaukstina. Kā mēs to panākam? Uh, Nu, pirmkārt, novēršot šķēršļus, tātad barikādas, sacīsim, eh, šķēršļus, kas eh, pastāv uzņēmējiem, vienkāršojot um, regulatīvo vidu un, un veicot citus pasākums, un lai rosinātu to, ka privāts sektors, vai tas būtu MEU, vai, vai arī lielās kompānijas, vai multinacionālās kompānijas, kas vēlētu šeit iesaistīties, lai tās to arī darītu. Mums jānovērš tiešām pastāvošie šķēršļi, jāiznīcina, tā teikt, blokādi, kas pastāv šajā jomā, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji šajās lietās iesaistās. Tā ir viena no manām prioritātēm. 3% mēģis paliek, saglabājas, es no tā neatteikšos. Un es ceru, ka tuvākā laikā mums izdosies to, to sasniegt. Mēs katrā ziņā nekad to neapšaubīšu un jāpanāk tikai tas, lai um, tātad um, papildus finansējums tiktu atrasts. Ekonomiskās krīzes apstākļos, protams, reizēm ir sarežģīti, bet mēs varētu izmantot Somijas uh, piemēru, piemēram, kas to ir panākuši. Paldies! Nu jā, sākam nedaudz pārsniegt laiku, saka priekšsēdētājs, nu varbūt mēģinās misēties lakoniski, lai visiem pietiktu laiku. Tagad došu vārdu Cīslēkungam. Lūdzu. Kundze, respektīvi. Vračam se k inovācijām, kas savu sredi. Paldies! Es vēlējos runāt par ilgtermiņa attīstības centru un uh, par um, 2020. gada stratēģiju. Mēs šodien daudz esam runājuši par tehnoloģiskām um, um, jaun, jauninājumiem. Un mans jautājums ir par um, inovācijām Um, šādā um, aspektā, ko jūs uh, darīsiet, lai šīs vērtīgās idejas tiktu pienācīgi aizsargātas, jo mums ir arī jāgādā ne tikai par idejām, bet arī par finanšu atbalstu un arī par to, lai būtu cilvēki, kas ar to nodarbojās, un bez tam tas ir arī pienācīgi jātalgo. Tāpēc mans jautājums, vai jūs varētu man uh, pateikt, ka netiks apdraudētas citas Eiropas politikas? Vārds atbildēja. Nu, inovācija politika pēc būtības ir domāta tam, lai nodrošinātu, ka jaunas idejas, jauni atklājumi, jauni izgudrojumi, ko es pieminēju iepriekš, eh, nonāk tirgū, tātad kalpo pilsoņiem, cilvēkiem sakot. Tas notiek jaunu produktu, jaunu pakalpojumu formā, kas nepieciešams Eiropas Savienībā, citā veidā. Uh, Un eh, šie produkti un pakalpojumi, tiem ir jāuzlabo eh, pilsoņu dzīve, tātad dzīves kvalitāte, jāpagarina cilvēku mūžu. Tātad ir nepieciešami inovatīvi produkti, kas eh, mums palīdz vai nu, vai nu medicīnas jomā, vai veselīgā aprūpē, vai kā citādi. Nekarīgi no pētniecības jomas ir jānodrošina tas, ka šie pētniecības rezultāti nonāk tirgu, nonāk sabiedrībā, lai tā, tā šīs inovācijas realizētos. Un svarīgākais, lai mēs, politiķi, lai uzņēmēji, pētnieki, lai mēs visi vienotos par kopējiem mērķiem. Un šiem kopējiem mērķiem ir jābūt lūk kādiem. Proti, kā tad mēs pirmkārt definējam inovāciju politiku, inovāciju prioritātes. Es domāju, ka politiķiem šeit varētu būt viens viedoklis, visiem pārējiem cits viedoklis. Nu, iespējams, ka šie viedokļi atšķiras vairāk, iespējams, ka mazāk, bet katrā ziņā tas nav viens un pats droši vien. Un tomēr ir kas kopējs, par ko mēs varam vienoties un par ko mēs, uz kā mēs varam strādāt. Proti, investīcijas vides tehnoloģijās. Tātad investīcijas ekoinovācijās, es domāju, tās ir tās jomas, par kurām mēs visi varētu būt viensprāts. Tie ir lieli izaicinājumi gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē, bet investīcijas šajās jomās ir jāturpina. Ir jānodrošina tas, ka MVU no savas puses, gan arī lielās kompānijas tikpat labi arī dzen iesaistās šajos uh, procesos un, un, un uh, pilnveido šo jomu. Idejas ir jāvērtē augstu, mēs tās ir vērtējam augstu, un labām idejām jāsniedz labs finanšu atbalsts, kā arī, kā arī cilvēku resursu atbalsts lai nodrošinātu to, ka šīs idejas tiešām tiek vērtētas un realizētas. Un arī, lai zinātnieki un pētnieki, kas strādā šajās jomās, gūtu tādu pašu no, novērtējumu un, un atbalstu, kā, kā citās jomās arī tie strādāts privāta sektorā vai kādā, kā, kādā citā jomā. Labi, paldies. Vai Sislaks kundze ir vēl papildus jautājums? Jā. Vēlējos vēl pavaicāt, tātad rēģēt uz to, ko jūs sacījāt, lūkot. Mēs eh, zinām, ka um, tātad um, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorāts gatavo inovāciju paktu sadarbībā, protams, ar citiem komisijas dienestiem, un es zinu, ka šis pakts uh, būs publicēts kaut kad uh, šī gada pavasarī. Vai jūs uh, vēlēsieties intensificēt šo darbu, varbūt, varbūt šo paktu vajadzētu um, panākt pēc ātrāk, jo tas būtiski sastāvdaļa no 2020 stratēģijas? Atbilde. Eh, 2020 stratēģija domāta tam, lai iezīmētu ceļā ārā no krīzes. Un, protams, daļa no šī atbildes šeit ir, eh, ir ilgspējīgs sociālais un darbspēja tirgus, tā kā šeit jāuzmanās. Inovācija pārts, kā jūs pareizi sacījāt, Sislī kundze, ir būtiska darba programmas sastādātāja tad nākamajai komisijai. Bet tāpat laikā šī darba programma vēl nav pieņemta īsti. Un tādēļ pat labāk būtu pāragri spriest par šīs iniciatīvas eh, arī kalendāru grafiku. Es neapšaubu to, ka šī iniciatīva ir vajadzīga, vērtīga un nepieciešama. Šobrīd es eh, ne, nevaru vienīgi atbildēt uz jautājumu par, par grafiku, kad tā būtu jāīsteno. Tā ir svarīga, tātad, lai šis inovācija akts tiktu publicēts un reaģētu uz iesaistīto pušu um, interesēm. Janvārī tika mm, publicēta 2020 stratēģija, protams, inovācija politika arī šeit ir jāstrādā, tagad jāsāk strādāt. Un jūs pieminētais pakts būs, protams, daļa no komisijas darba programmas, bet šobrīd pārāk ir teikt, kā tieši tas kļūst par realitāti. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu um, kolēģim Koreja de Campos. Sņari. Lielas paldies priekšsādātāji. Uh, Gegenga Kuinas kundze Barozu kungs parlamentā runāja par revolūciju pētniecībā un zinātnē, lai mēs tiektos uz, uz zinātnē balstītu sabiedrību. Tomēr no otras puses mums ir zinātnieki, kas ir pilnīgā izmisumā, un arī rūpniecības sektors, kuriem ir pilnīgi vienalga, kas notiek pētniecībā. Uh, Kā jūs domājat atrasināt šo situāciju? Vai e, jūsuprāt pietiks ar tiem instrumentiem, kas jau ir izstrādāti, bet te jau ir parādījuši, ka viņi nav efektīvi? Vai jums ir e, kaut kāds e, finanšu vai politiskas mērķis? Kā jūs pārliecināsiet dalību valstis par to, ka nepieciešams panākt šos 3%, par kuru mēs runājam Lisabonas stratēģijā? Paldies! Paldies, no tā atbildē. Jā, esmu tikai komisārs kandidāti. Es domāju, līdz ar to būtu pārrunāt par konkrētiem kritērijiem, par to, no kurienes nāks nauda, cik to vajadzēs un kam, kur mēs to dabūsim. Bet lūk, ko var sacīt gan. Eiropas eh, Savienības 2020 stratēģijas būtisks eh, elements ir tātad inovācija politika, un Barozo kungs sacīja, ka tā, tā ir viena no viņa prioritātēm nākotnē. Un mana funkcija, mans pienākums līdz ar to būs nodrošināt to, ka šī politika tiek realizēta no komisijas puses. Kāds jau sacīja, to var panākt vienīgi sadarbojoties ar citiem kolēģiem, koordinējot mūsu rīcību. Un tātad beidzot kopīgs pasākums. Un, protams, ir tādas jomas, kā sacīsim, dažādu struktūru vienkāršošana, ja, kas uh, ir jābeidz, lai tātad šī potek realizētos. Protams, šis tas jau pabeidz šā jomā, bet darāmā vēl daudz. Un arī jūsu komiteja ir jāpalīdz man izlēmt, kas tad ir jādara. Tāpat arī šis te vidusposma e, izvērtējums starpītai ietver programmai, zināms, e, programmai. Tātad es nešaubos, ka mm, tātad darbos daudz, un jūs komiteja arī tikai nesen izveidot un reāli sāk strādāt tikai nākamajā mēnesī. Bet katrā ziņā. Uh, Es rūpīgi sadarbošos ar jums un izvērtēšu visus iespējamos priekšlikumus no jūsu puses, un es skatīšos, kāda būs tad rezultāta šajā izvērtējumā, jo izvērtējums eh, būs kā tā, tāda kā ceļkārta attiecībā uz to, kur ir kāds aspringti jautājumi, kur ir kādas, kādas uh, plaisas, sacīsim, ja, lai mēs varētu panākt to, ka inovācija politika ir inkluzīva, ka tā ietver sevi arī citas atbildības jomas, un, un vai tā būtu rūpnieciskā joma, vai digitālā joma, vai. Uh, uzņēmēja darbību vai vidi, neatkarīgi no jomas, eh, jānodrošina tas, ka inovācija jautājumi tiek eh, risināti horizontālā veidā šeit, tātad, lai beigās nodrošinātu, ka šī politika tiek realizēta. Paldies, papildus jautājums, lūdzu. Nu, sev... Komisāra kandidāta skundze, paldies par jūsu atbildi, bet eh, jūs rakstis, ka jās atbildēs jūs teicāt, ka jūs vēlētos atbalstīt tādu politiku, kas atbalsta jaunās tehnoloģijas ar zemu CO2 izmešu daudzumu. Vai jūsuprāt, kopīgais investīciju centrs varētu būt labāks nekā visi citi risinājumi? Jā, es domāju, ka šis kopējais investīcija centrs tiešām ir ļoti svarīgs, eh, tātad kopējais vērtījuma centrs, respektīvi, Um, ir svarīgs instruments, ar kuru palīdzību tiek veikti neatkarīgi pētījumi un ka tie tiek respektēti kā neatkarīgi pētījumi un ka šo pētījumu rezultātus izmanto gan dažādas nozares, gan dalību valstis. Jo viņas ir pārliecināts, ka šie pētījumi ir neatkarīgi. Tas ārkārtīgi svarīgi. Kopējais pētījuma centrs nav tas, kuram, nu, sacīsim, nu, piederēja tur kādu pētījumu rezultātu. Nekriem tā, vai tur ir runa par, par rūpniecību, izglītību vai um, uh, nu, kādām citām jomām, kurās tātad eh, mm, darbojas šī, šī institūcija, eh, tā sniedz un vērtīgs neatkarīgs padomus, ko izmanto dažādas nozars, dalība valstis, arī pat komisija. Tiešām šis eh, centrs veic ļoti daudz noturīgu pētījumu, ko izmanto dažādās politikas jomās, politiķi tātad izstrādājot mm, pēc mūsu pasākums un tā tālāk. Un ir svarīgi, lai šis darbs turpinātos un nešaubēties, ka es uh, atbalstīs šīs neatkarīgās institūcijas turpmāk darbību. Paldies! Paldies tālāk vārds Kelijas kundzei. Kelijas kungam respektīvi jums atvainojamies. Jā, paldies! Es vēlos pirmkārt uh, sveikt un uzteikt jūs par jūsu veikumu jūsu politiskajā dzīvē. Eh, sākot ar jūsu karjeras sākumu, kad jūs gā, gājāt savu tēvu veidās eh, līdz eh, pat šodienai. Jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība var kļūt par Eiro, tātad pasaules ekscelences centru zinātnes un animācijas jomā. Jūs sacījāt, var kļūt. Nu, OECD pētījums no pagājušā gada uzbūr daudz tādu skumīgāku ainu, proti uh, Eiropas eh, Savienības uh, ietvaros, runājot par IKP procentu, kas tiek tērēts zinātnē un pētniecībā ir 1,7% vien. ASV ir 2,68%, Japānā divkārt tik, cik mēs, tā 3,54% no IKP tiek tērēts zinātnē. Un Eiropas eh, Savienības ietvaros ir ļoti liels atšķirības arī, zin. Zviedrijā 3,5%, mūsu pašu mīļajā īrijā. Ja tikai 1,31% tiek tērēts, un dažās valstīs pat vēl mazāk par 1%. Nu, ka nepieciešams eh, šo situāciju līdzsvarot, lai mēs redzētu darba vietas, ko jūs pieminējāt, jo sevišķi, mēs eh, zinām, tās termins kā, kā tehnoloģija ekonomika un, un inteliģentā ekonomika. Nu, kā tam mēs varētu panākt to, ka šī te plaisa, kas pastāv tagad starp mums un ASV vai atšķirība no mums un Japānas, tiktu mazināts, sacīsim. Atbilde. Nu, pirmām kārtām mums uh, Un man ir jāatzīst, ka ASV, protams, ir uh, Eiropas svarīgākais partneris zinātnē un pētniecībā no visiem viedokļiem raugoties. Un no, no tā, cik mums kopēja investīcija zinātnē un pētniecībā, gan arī no tā viedokļa raugoties, kādi, kādi ir zināt, zinātnieku pētnieku plūsma starp vienā un otrā virzienā, arī no tā viedokļa raugoties, cik daudz ir kopēja pētījumu, kā arī kopējo publikāciju un patentu skaits, kas mums ir kopā ar ASV, tas ir ļoti ievērojams. Tā kā tas ir uh, mūsu galvenais partneris uh, šajā mūsu minētajā septītajā ietvaru programmā. Mums arī strateģiski par, partnerattiecības ar ASV virknē jomu. Nu, sacīsim, biotehnoloģiju jomā mums ir kopēja darba grupa. Tāpat arī Eiropas Savienības un ASV enerģētikas padoma, kas tika izveidot pirms vairākiem mēnešiem. Un, uh, mums to, tomēr ir nepieciešams stiprināt šo sadarbību ar ASV stiprināt, izmantot jau pastāvošās struktūras, vai veidot jaunas struktūras, ja tādas ir nepieciešams. Protams, ja tās nāk par labu mūsu abu interesēm un ļauj tiešām reāli uzlabot šo sadarbību. Un es piekrītu jums, jā, mēs iedziļinamies uh, statistikā. Kailos datos sacīsim, jā, ASV no nu vienas puses, ASV un Japāna, arī citi, galu galā arī Indija un Ķīna arī, un Brazīlija ļoti masīvi investē šajās lietās pēdējā laikā. Tā kā rūpīgi jāsver, kā, kā tad ir Eiropas uh, situācija starptautiskajā kontekstā, tātad sadarbībā ar starptautiskiem partneriem. Un, kā es sacīju, nepieciešams stiprināt sadarbību ar šiem partneriem, un vai no pastāvušo struktūru starpniecību, vai arī jaunu struktūru izveidošanu, kā mēs to darījām pirms pāris mēnešiem, tātad izveidot šo sastarpēju Eiropas Savienības un ASV enerģētikas padomu, ja jaunas struktūras tad nepieciešams tās jāveido. Tagad par šo 3% eh, mērķi no IKP, tātad 3% no IKP zinātnes vajadzībām. Viena no svarīgām lietām, ko es mēģināšu risināt savu pilnvaru laikā. Es mēģināšu atrast veidu, kā tad dot papildus stimulus, papildus impulsus gan dalībvalstīm, gan privātu sektoram, atrast jaunus tātad veidus, um, jaunas inovatīvas investīciju veidus senādas vajadzībām. Un, protams, noteikti mēķi jau viena lieta, tas, tas jau nav tik grūti, bet, un uh, ekonomikas e, krīzes laikā mums ir kārdinājums samazināt investīcijas. Somija tā nedarīja pagātnē, un tad paskatīsimies, cik tālu viņa aizgājuši. Viņu, uh, viņu izdevumi um, ir krietni augstāk par šo 3% mēķi, un es aicinātu, aicinātu tuvākā nākotnē citas dalībvalsts sekot šim piemēram. Paldies! Vai būtu papildus jautājums kolēģim? Jā, paldies, būtu gan. Paldies jums par atbildi, komisārs kundze. Kandāts kundze, atvainojiet. Jūs um, sacījāt, ka, ka Eiropas Savienībai būtu jāizved lielākā pētniecības programma pasaulē. Un pēc pieciem gadiem nu, skatīsimies, kā tur būs. Vai jūs tam eh, tiešām nopietni domājat, ka šāds mēģis ir īstenams, vai tas ir tāds eh, utopisks, eh, ideālistisks mēģis, kurš tā arī paliks uz papīra? Atbildi. Nu, pat Lamans 7. ietvaru programma jau ir lielākā valsts finansētā izpētes programma pasaulē. Tā jau ir realitāte. Un nu, es ceru, ka tuvākajā nākotnē, tātad līdz man mandāta beigām, protams, ja es tikšu apstiprināt, nenotiks nekas tāds drastisks un traģisks, lai, lai ra, uh, radītu iespējas, atzīsim, vai nodrošināt to, ka nākamā ietver programma būs uh, mazāk ambicioza. Es, es domāju, ka arī tā būs lielākā valsts finansētā zinātnes pēcīs programma pasaulē. Un šeit ir jārunā par diviem elementiem patiesībā. Šī ietver programma vairāk kā 50 miljārdi, bet tad arī dalība valstu iemaksas, un gala beigās tas viss sastāv 236 miljārdus eiro zinātnē pētniecība Eiropā. Tas tiešām ir milzīgs skaitlis, un es nešaubos, ka zinātnieki un, un pētnieki sacīs, ka nu, ar to jau zin, tikai nepietiek, un, protams, viņiem viss tiesības to sacīt, bet um, Šī devītā pamatprogramma, kā, es, kā jūs ziniet, tuvākajos mēnešos tiks e, izvērtēta, starposms izvērtējums notiks. Es rūpīgi iznācēšu šīs, šīs te vērtējuma rezultātus, skatīšos, ko mēs varam, kādas mācības mēs varam gūt, noteikti nu, būs kaut kādas rekomendācijas turpmākām izmaiņām tā tālāk. Bet, um, ja man apstiprinās šajā matā, gan man, gan, uh, gan attiecīgā ģenerāla direktorāta vadītājiem būs ārkārtīgi noderīgi. Ja, iepazīties ar šīm rekomendācijām un, un, un jo sevišķi ņemt tās vērā gatavot nākamo pamatprogrammu, nākamo ietveru programmu tajās jomās, kur nepieciešama kāda vienkāršojuma, kāda precizējuma. Katrā ziņā šos te izvērtēšanas rezultātus mēs noteikti ņemsim vērā nopietni un, un, un, un izvērtēsim to. Paldies, vārds Ramstov kungam. Kandāts kundze. Birokrātija, kā jūs ziniet, ir lielākais šķērs inovācijām pagātnē, un šādu piemēru netrūkst. Tā krīzes laikā mēs saskaramies ar risku, ka, ka tātad um, arī nākotnē rūpniecība aizvien vairāk tiks pārcelt uz tām valstīm, kur tā izmaksā mazāk, kur darba spēks lētāks, tas Ķīna, Amerika, Dienvidamerikā vai, vai Āfrikā. Un ko jūs. Uh, plānojat darīt, lai šī, šo risku mazinātu? Tātad, eh, lai eh, novērst šādu risku, ka rūpniecība aizplūst no Eiropas aizvien, aizvien vairāk. Tātad, eh, ko es grasāties darīt, lai neutralizētu ražošanas potenciālu delokal, delokalizāciju pārcelšanu uz valstīm ar lētāku darba spēku? Atbildi, protams, jautājums ir komplekss un sarežģīts, jo tas saistās ne tikai ar manu kompetences jomu, ja es tikšu apspēlēts vai un tā, protams, bet arī ar citu komisāru darbu jomu un citām politikas jomām, ko tad mums būs jāsadarbojas ar šo tām risināt. Nu, kas tad notiek pat labam zinātnes un pētniecības jomā? Mēs esam pat labam apzinājuši to, ka uh, ir ļoti liela konkurence citās valstīs, ko mēs uh, negaidījām, tātad, kas nebija mūsu konkurence nesenā, pavisam, piemēram, Indija, ko es pieminēju, Ķīna, Brazīlija, Japāna, tāpat tās arī. Un um, uh, tas jāņem vērā. Ko tad mēs darām šajās jomās pat labā? Nu, mēs, piemēram, esam nodrošinājuši ļoti labu sadarbību bioloģiskās degvielas jomā ar Brazīliju. Mēs strādājam, mūsu zinātnieki sadarbojas ar Indiju, mums laba sadarbība attiecībā uz saules enerģijas izmantošanu, ar Ķīnu mums ļoti laba sadarbība aeronautikas jomā. Un um, mums jābūt atklātiem, uh, Un, un jāatzīst, ka tie ir reāli konkurenti, ko, kas varbūt pirms pieciem gadiem vai desmit gadiem uh, neizskatījās par reāliem konkurentiem, bet tagad situācija mainīsies. Un šīs valsts ir ļoti efektīvas, kļūst aizvien efektīvākas, viņas arī ir diezgan agresīvas savā tirgus tad, tad, piegājienā. Un, uh, Mums jāturpina sadarboties ar šīm valstīm, šī sadarbība aizvien jāpilnveido, un nešaubos, ka gala beigās tieši tā mēs uh, spēsim nodrošināt to, ka mēs eh, neapaliekam no viņiem, ka mēs nepaliekam aiz borta tā sacīt. Jo, sacīsim, ASV mūs šur tur ir um, atstājis aiz borta, un, piemēram, nanotehnoloģija jomā mums klājas diezgan bēdīgi. Nu, cerams, ka mēs to ņemsim vērā. Tā sadarbība tiešām ir svarīga, un nepieciešams investēt tajās jomās, kurās eh, ir, ir nepieciešams, lai tas nenotiktu. Paldies! Vai kolēģiem būtu papildus jautājums? Jā, paldies! krīze, ko mēs piedzīvojam, manuprāt, vēlreiz eh, apliecina šo te, šo te mm, klasisko ekonomisko teoriju. Un ko es varu darīt, lai sekmētu, sacīsim, ekonomisku klasteru izveidi? Ja mm, tā, tā būtu varbūt izēja ceļš ārā no krīzes. Kā es domāju? Ja runājam par klasteriem, Ramstorp kungs, 169. pāns, piemēram, Lisabonas līgumā, dod iespēju radīt atsevišķus uh, klasterus, tad šos klasterus Eiropā. Bonus projekts, kurā iesaistīts Baltijas uh, reģiona dalība valstis. Tātad uh, nodrošina iespēju tām lieliski sadarboties plašā jautājuma lokā, kas skar šo reģionu. Lūk, nu tas ir viens piemērs pirms šiem klasteriem. Vēl viena joma, ko šeit varēja pieminēt šai sakarā, atbildot Balienas kundzē, nemaldos, es jau pieminēju to, ka uh, ir Tātad mazās dalība valstis bieži apvienot šādos klāstos, veicot pētījumus kādās jomās, kur vienai konkrētai dalība valstī nebūtu pa spēkam. Ja? Tāda šāda piemēra ir. Tos nav grūti sameklēt. Un ir svarīgi sekmēt un, un, un motivēt to, ka tiek attīstīts visas pētniecības jomas. Un tam mūsu rīcībā ir noteikti instrumenti, kurus mēs varam izmantot. Uh, Vai tas būtu septītās ietvaru programmas ietvaros, vai, vai arī runājot par kopējo Eiropas pētniecības zonas izveidošanu, vai runājot par vienkāršošanas um, jomu, vienkāršošanas konceptu. Katrā ziņā joma, kurās mēs varam sadarboties pietiekam daudz, mums ir nepieciešams izstrādāt tādu politiku, kas spēj panākt reāls rezultāts. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un tālāk došu vārdu Rodas kungam. Jā, Rods kungs ir šeit eh, prezidijā, aiz eh, komisārs kandidāts kundz. Jā, lēpni lūgtumi šajā komitejā ir uh, vienmēr patīkami uh, saskarties ar cilvēku, kurš zina, ko, ko viņš runā. Varbūt jūs uh, zināt atbild arī uz šo jautājumu. Vai Parozo kungs ir devis kādas, kādas garantijas, viņš ir runājis par to, ka būs liela, tātad, uh, liela līdzekļa, kas tiks ieguldīts zinātnē un pētniecībā tuvākajos laikos, bet kādas ir garantijas, kas tiešām notiks? Nu, mēs nevienam par Rozā kungam um, pateiks tas, ko es sacīšu, bet, nu, katrā ziņā, Roda kungs, jūs, es domāju, ka jūs saprotiet, ka Barozo kungs jau arī nevar no savas puses garantēt neko šajā ziņā. Jo, nu, pirmkārt, nav apstiprināta vēl komisija, jāuzklausa vēl citu komisāru kandidātu, un kamēr jaunā komisija nav apstiprināta, viņš vispār neko nevar gandēt par finansēm runājot. Un katrā ziņā tikai tad, kad uh, mēs tā, kā sāksies diskusijas par jaunajām finanšu perspektīvām un budžetu, uh, Un es, es jau iepriekš sacīju, ka šīs sarunas būs ļoti smagas no visiem viedokļiem raugoties, un tikai tad eh, mēs varēsim par kaut ko spriest. Un manā jomā, manā kompetences jomā, protams, ir jūs man apstrādājat kā komisāri, man būs nepieciešams arī eh, krietnis jūsu atbalsts, lai pirmkārt saglabāt un uzturēt to, kas ir mūsu rīcībā, un iespējams ir paaugstināt, nu, tad, tad budžets, bet es zinu, ka būs ļoti liela konkurence no dažādām jomām, no dažādām, no, no citiem komisāriem, man arī, zin, protams, kāds mēģinās izsist sev tik lielu finanšu atbalstu, cik iespējams. Tā kā pat, pat labam man atbild tāda, ka Brausel kungs, protams, nevar sniegt nekādas garantijas un, un par, par, par to, kāda varētu būt līdzekļi un, un cik tad naudiņas varētu būt mūsu rīcībā pēc jaunām budžeta diskusijām. Papildus jautājums no Rodas kundzes. Un kā, zin, kā mēs zinām, labā griba ir viens un nauda ir kaut kas cits, protams. Uh, un tāpēc es, es ceru tiešām, ka jūs nesamazināsiet finansējumu nevienā no jūsu finansējumu, no jūsu prioritātes jomām. Bet vai tas nozīmē, ka prioritātes paliks nemainīgas? Vai um, jūs attieksieties arī, eh, nu, teiksim, mm, pieņem to, ka nauda varētu tikt pārcelt no vienas jomas citai jomai tā tālāk. Ja tā, tad es nezinu, vai, vai mm, jums sekmēsies jūs darbos. Nu, es atvainojos atbildi, tad es atvainojos, ja, ja atbildot Revas kundzei, es radīju šādu iespēju. Tā, es, nu, es nevēlējos sacīt, nebūtu. Protams, katrā manā rīcībā esošajā atbildības jomā mm, eh, eh, runājot par jauno budžetu, ir sākumā jāveic tā sacīt inventarizācija, jāstāsta, kas strādā, kas nestrādā, kur varbūt kaut kas jāpilnveido, kur, kur kaut kas varbūt pilnībā jāmaina. Un to mēs varam paveikt eh, vienīgi tad, ja mūsu rīcībā ir izvērtēšanas rezultāti par to, kas tad ir mūsu rīcībā. Kad ir veikts šis izvērtējums, un ja es tikšu apstiprināties rūpīgi izvērtēšu visus šos aspektus, kas atrodas man, manām portfeļu kompetencē, gatavoties eh, sarunā par nākamo budžetu, mēs to visu darīsim. Protams, to mēs darīsim sadarbībā ar šo komiteju un savskatāmā veidā. Jo atklāti sakot, eh, es nešaubos, ka šīs komitejas pārstāv noteikti pat labam, vismaz zina daudz vairāk par, par to man kompetences jomu, kas būs manā kompetencijām apstiprinās. Jo šobrīd, nu, man nav bijis varbūt pietiekami daudz laika, lai tā rūpīgi līdz galam izvērtētu visus manas kompetences aspektus. Tā kā jums noteikti ir daudz lielāka kompetence, jūs labāk saprotiet, ar ko šī politika saistās, un jums arī varbūt ir nedaudz cits prioritātes. Tā kā es ar jums nu, grasos būt atklāta, nodrošināt šo caurskatāmību diskusijās un grasos tiešām arī nu, rūpīgi uzklausīt un ņemt vērā to, ko jūs sakat. Ja pēc jūsu domām ir kaut kāds joms, kas jāmaina, tad kādā veidā, mm, kāpēc un, un um, kā mums to būtu jārēģē. Paldies! Un tagad lūdzu Marinesku kungs. Eh, președinte, doamna comisar. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka jūs zināt, ka e, apvienotajā karalistē ir e, ierobežots darba tirgus un arī pētnieki no tā cieš, jo Eiropas Savienība cenšas piesaistīt pētniekus no trešajām valstīm Eiropas Savienībā. Un jūs rakstiskajās atbildēs jūs teicāt, ka jūs atbalstāt tādu politiku, kas uh, ieviesīs piekto brīvību, zinātnieku brīvas pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā. Kā jūs panāksiet šo uh, situācijas izmaiņu Eiropas Savienības darba tirgu? Well, of course, as we all know, the... Nu, kā mēs visi zinām, piektā brīvība ir saistīta ar vienotā tirgus izveidi tieši pētniecības jomā. Eh, tas ir saistīts ar zināšanu nodošanu, ar vajadzību nodrošināt, ka, ka pilnīgi visi to novērtē un ka notiek darbs, lai uh, samazinātu un novērstu visas barjeras, kas šobrīd traucē piektajai brīvībai. Un te ir dažas jomas, kas ir manā atbildībā, piemēram, vienkāršošana vai arī tajā lai veicinātu 3% mērķu sasniegšanu manā jomā, un tas attiecās arī uz intelektuālā īpašuma tiesībām, patentu tiesībām, un to, lai tiktu izstrādāts gal galā Eiropas patents, un ir arī jomas, kas ir citu komisāru atbildībā. Skaidrs, ka mums jādarbojas kā komandai, lai panāktu to, lai veidojot, uzturot šo piekto brīvību, lai mēs dariet ļoti līdzīgi tam, tad, kad mēs dar, dar, veidojam vienoto tirgu. Kādas ir barjeras? Tajā brīdī vairāki komisāri sanāca kopā, paskatījās, kur ir šķēršļi un bija gatavi vai nu veidot tiltus, vai arī nojaukt šos šķēršļus. Tas nozīmē, ka man ir jādarbojas nevis vienatnē, bet, protams, arī ar citiem kolēģiem, tā lai veidot šos tiltus tā lai gal galā tiešām piektā brīvība būtu patiesa, lai būtu īstais zināšanu brīvais tirgus. Paldies! Lūdzu, jums ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Marinesku kungs. Protams, mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienības nauda tiktu izmantot efektīvi. Tā nauda, kas tiek tērēta pētniecībai. Taču kāds ir šī finansējuma sabalansējums ar rezultātiem? Um, that's not, um, that's easier mm, Varbūt ir vieglāk runāt par šo jautājumu, nevis panākt reāls rezultātus. Bet, manuprāt, Rezultatīvi pētījumi ir ārkārtīgi svarīga lieta. Ja vien mums nebūs rezultātu, kas ļautu palīdzēt mūsu ekonomikai izkļūt no krīzes, tad īstenībā šādam, šādiem pētījumiem nebūs kādas vērtības, un es negribu to darīt. Jo, kad zinātnieki strādā, viņi izveido mums instrumentus, ja mēs izmantojam šos instrumentus inovatīvā veidā, tad mēs varam integrēt šos instrumentus tirgu, būs jauns darba vietas, un tas ir jāatbalsta. Als... Liels paldies, un lūdzu, Prilo kungs. Signor Presidente. Priekšsēdētāja kungs, eh, komisāra kandidātes kundze. Tehnoloģiju attīstības ietver programma ir viens no galvenajiem punktiem Lisabonas stratēģijā, ja mēs runājam par sabiedrību, kas ir balstīta uz zināšanām un mēs arī uzsverām tos rezultātus, kas ir sasniegt šajās dažādajās programmās, un tas, protams, ir devis tādu ļoti labu impulsu un pamudinājumu strādāt tālāk Es eh, gribētu parunāt par pētniecību lauksaimniecības jomā. Vai jums nešķiet, komisāris kundze, ka mēs varētu attiecināt šīs programmas arī uz pirmās nepieciešamības lauksaimniecības produktiem, sevišķi, ja viņiem ir mm, vērtīgas īpašības? Es domāju, ka to varētu izskatīt septītās ietvaru programmas ietvaros. Vai jūs esat par to, ka to varētu septītajā ietver programmā izskatīt? The... Klimata pārmaiņas ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem visā pasaulē. Un diezgan liela pētniecības daļa notiek tieši klimata pārmaiņu jomā. Jo gan arī vai puse no ietver programmas budžeta ir atvēlēta tam, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, un viens no būtiskākajiem ilgspējīgas attīstības mērķiem ir cīnīties pret klim klimata pārmaiņu sekām. Un Eiropas Savienības pētnieki šajā jomā ir avangardā. Un šādā veidā mēs varēsim labāk saprast un prognozēt klimata pārmaiņas, un tas ietekmē arī ekosistēmas, un jūs šeit pieminējāt lauksaimniecību. Uh, Un, protams, tas ietekmē arī cilvēku darbību un mūsu perspektīvu rīcību. Ir vairāki projekti, diezgan daudz projekti, kas saistīti tieši ar lauksaimniecību. Nu, piemēram, kāda ir atšķirība, ja būtu klimats par diviem grādiem siltāks? Kā tas ietekmēs lauksaimniecības kultūras Eiropas vidusdaļā? Un skaidrs, ka atšķirība šeit, šajā reģionā būs cita nekā, teiksim, Spānijas dienvidos. Šāda pētniecība, šāda projekta mums ir vajadzīga, jo šādā veidā mēs varam plānot uz priekšu visos šajos reģionos, tad mums būs ilgspējīga attīstība. Un šādi pētījumi ir būtiski un ārkārtīgi svarīgi, un, protams, šie pētījumi ietekmē to jomu, ko jūs pieminējat, lauksaimniecību. Es jau pieminēju, ka mums ir set plāns, mums ir kopīga programmēšanas iniciatīva, un tika runāts arī par to, lai dalību valstu iniciatīvas savestu kopā. Un viens no prioritāriem jautājumiem, kas tika iekļauts kopīgajā programmā, tieši bija saistīts ar lauksaimniecības ietekmes klimata pārmaiņām. Paldies! Kolēģi, vai jūs gribētu uzdot papildu jautājumu? Paldies par atbildi, Kvinas kundze. Pētniecība ietekmē arī komunikāciju, enerģētikas, transporta, veselības, apkārtējās vidas un citus sektorus. Vai jūs esat padomājusi par to, Kvinas kundze, kā tiks koordinētas šīs dažādās pētniecības jomas, lai panāktu vislabāko iespējamo rezultātu, un vai jūs uzskatāt, kā būtu iespējams atvieglināt administratīvos, administrījos procedūras eh, MVU astotās programmas ietvaros? Coordination, coordination of research action. Pētniecības koordinēšana starp ģenerāldirektorātiem. Ir eh, pētniecības ģenerāldirektorāts, un viņi arī veic pētījumus e, citiem ekonomikas politikas aspektiem, un tas notiek izmantojot sadarbību un efektīvi, un tā tam ir jābūt. Runājot par ietvaru programmu, astu, par astotu ietvaru programmu, viena no lietām, kas ir jāpasaka, vispirms ir jāizvērtē. Septītā programma mums ir vidusposma izvērtējums, Un es domāju, ka šajā vidusposma ziņojumā būs vairāka priekšlikuma attiecību uz NVO iesaistīšanu, jo šķiet, ka ne tikai jūs komiteja, bet arī citas personas runā arvien biežāk par NVO iesaistīšanas trūkumu, ko var darīt lietas labā un tā tālāk. Un jau esmu teikusi un teikšu vēlreiz, manuprāt, tad, kad mēs uh, rīkojam konkursus, tad ir nepieciešams skaidri mērķēt uz tām jomām, kur MVU ir interese. Mums ir jāpaskatās, ko mums saka ieinteresētās personas, jāmeklē iespēja nodrošināt tādu finansējuma instrumentu, kas ļautu sadalīt risku. Ja mēs zinām, ka šobrīd mazie un vidēji uzņēmumi jau saņem atbalstu, bet tad ir jāatcerās, ka ir augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kuriem varbūt ir savādāk finansējuma struktūra. Tātad MVU iesaistīšana jāpalielina. Lielas paldies! Un tagad Gotieres Kortines kundze, lūdzu. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kandidātes kundze. Mēs parlamentā parasti atbalstām komisiju. Bieži vien esam pret padomi un mēs sastopamies pēdējās pēdējā uh, laikā, kā dalība valstis ģenerāla direktorātos cenšas nacionalizēt budžetu un, protams, kā arī padomē notiek šie centieni nacionalizēt septītās ietver programmas līdzekļus, un tas man īstenībā dara diezgan bažīgi, jo tā Eiropa zaudē spēju pieņemt lēmumu. Mums te ir jābalstās uz 150 piekto pāntu, kas bija iepriekšējais 69. pāns. Jo ir tādas programmas, par kurām Eiropas parlaments vispār netiek informēts, un tāpēc es jums vēlētos pajautāt, vai jūs esat gatavi aizstāvēt septītās ietver programmas budžetu Eiropas komisijā, vai jūs esat mieru, ka Eiropas komisija ir tā, kas uztur šos ekscelences kritērijus. Paldies! Paldies! Lūdzu atbildi. Paldies, Gutieres kundze! Noteikti, noteikti. Aizstāvēšu. Pētniecības ietver programmu komisijā. Manuprāt, ja mēs skatāmies uz to, cik daudzās un dažādās jomās pēt, pētījuma notiek Eiropas Savienībā, tad, manuprāt, ir pienācis īstais brīdis mums rīkoties koordinētā veidā tā, lai mēs varētu stāties pretī citām valstīm, piemēram, ASV un Ķīna, un kā arī citām valstīm, kas darbojas globālajā tirgu. Un es ļoti negribētu tagad atgriezties pie situācijas, kad atkal trūks koordinācijas. Un kā jau teicu, paskatīsimies uz, uz Euronet projektiem attiecībā uz drošu pārtiku. Un tika atklāts, ka ir 72 pētniecības projekti, kas notiek 27 dalību valstīs par vienu un to pašu salmonēlas baktēriju. Un šī ir tā izdevība mums, 27 dalību valstīm, panākt labāku rezultātu sadarbojoties un koordinējot mūsu rīcību. Un es ļoti negribētu, ja mēs, lai mēs tagad atgrieztos pie koordinācijas trūkuma, bet es saprotu, protams, ka no dalību valstīm būs spiediens un arī dalību valsts iekšienē būs spiediens attiecībā uz pētniecības budžeta samazinājumu, un tas savukārt būtu solis atpakaļ. Es noteikti darīšu visu, lai um, FP7 budžetu uh, aizstāvētu, un es to darīšu, ja vien tikšu ievēlēt. Lielas paldies! Nu, uh, tādā gadījumā es jums uh, jautāšu, vai jūs esat ar mieru pienāk pie mums un paskaidrot, kas notiks ar 185. pantu un kas pieņems lēmumus šajās joint programs un kā tas viss tiks koordinēts, uh, vai jūs esat gatava, tātad es atkārtoju, nākt un mūs informēt, jo citādi sanāk tā, ka komisija nav tikpat caurskatāma kā parlamenta. Is... Lūdzu, atbilde. Gutieres kundze. Jautājums par mūsu sadarbību ir atrisināts. Mums ir partnerībā Un ja mēs sadarbosimies, ja mēs darbosimies kā Eiropas Savienība, tad mums ir nepieciešams, man ir nepieciešams jūsu atbalsts. Šīs atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Svarīgs neatkarībā no tā, kāda būs nākotne. Jūs esat 27 dalību valstu pārstāvji. Tāpēc ir nepieciešams darboties kopā. Tā, lai panāktu lēmumus un secinājumus attiecībā uz virzienu uz priekšu. Vai nu mēs tagad runātu par FP7 izvērtēšanu, vai arī par kopējo pētniecības telpu, vai arī par diskusijām par nākamo programmēšanas periodu. Es jūs uzskatu par partneriem, par atbalstītājiem, par iesaistītām personām. Tas mums ir nepieciešams, mums nepieciešama koordinācija un sadarbība, lai gal galā paplašinātu Eiropas pētniecības telpu. Paldies! Un tagad lūdzu Tomsens kundze. Paldies! Komisārs kandidāte. Vēlos atgriezties pie jautājuma sievietes un zinātne. Jūs teicāt, ka mums ir nepieciešams, lai vairāk sieviešu būtu ieinteresētas darboties zinātnē, bet īstenībā šī parlamenta iepriekšējā sasaukumā man bija ziņojums par sievietēm zinātnē, un tagad vairāk nekā 60% studentu ir sievietes, bet ja mēs runājam par pētniekiem, tad tur ir tikai 30% sieviešu. Un ja mēs runājam par augstā līmeņa posteņiem, tad tur ir vēl zemāks procents. Manuprāt, mēs nedrīkstam vienkārši pieļaut situāciju, ka mēs Eiropā neizmantojam visu potenciālu, talantu poten potenciālu, jo tagad mēs strādājam situācijā, kad kon konkurence ir kļuvusi globāla. Septītā ietver programmā bija uh, vairāki pasākumi, lai palielinātu sieviešu skaitu pētniecības programmā, bet šī situācija nav iekļautā septītajā programmā. Un tagad sanāk tā, ka mums ir situācija, ka tikai 20% no uh, budžeta asignējumu uh, pētniecības jomā nonāk sieviešu rokās, un manuprāt, tas nav pareizi. Tātad man ir jautājums, vai jūs plānojat uzlabot dzimumu līdztiesību uh, pētniecības jomā, panākot to, lai sievietes vairāk gūtu iespēju izmantot budžeta līdzekļus? Atbilde. Īsa atbilde ir jā. Un situācija šobrīd nav pieņemama. Jautājums vairs nav par dzimumu līdztiesību. Jautājums ir par to, ka mēs neizmantojam līdz gala mūsu talants un potenciālu. Līdz ar to, ja es kļūšu par komisāri, tad es gribēšu, lai eh, pētniecības ģenerāldirektorāts darītu visu tā, kā pats māca, respektīvi, lai vismaz 40% nodarbināto būtu sievietes. Vēlos arī runāt par pētniecības iestāžu um, pārvaldības modernizāciju. Manuprāt, laba pārvaldība nozīmē arī sieviešu iesaistīšanu jāuzlabo, sieviešu status un darba apstākļi. Un pirms kādu laiku esam runājuši par to, ka ir milzīga atšķirība at, uh, atalgojumā Un šā, šī atšķirība atalgojumā ir visā Eiropas Savienībā. Nu, tad varbūt viena no lietām, ko mēs varam darīt, ir komunicēt, ir sniegt informāciju, uz, izveidot tādu tā kā kampaņu, līdzīgi tādu, kāda mums bija attiecībā uz mm, sam, samaksas atšķirību. Un tad mēs varam uzreiz doties pat pie uh, jaunietiem, lai runātu un stāstītu, ka ir nepieciešams izveidot tādas darba apstākļus, lai sievietes varētu veiksmīgi darboties. Un jāpaskatās uz tām jomām, kur sievietes darbojas, kur sievietes ir apmierināts un jāpaskatās, ko mēs varam iemācīties. Ja ir veiksmes stāsts, mēs to varam pārņemt uz tām jomām, kur, diemžēl, šī veiksme vēl nav panākta. Liels paldies! Vai būtu papildi jautājums? Jā, man ir vēl viens komentārs. Esmu ļoti apmierināta ar jūsu atbildi. Un Šobrīd 400 tūkstoši Eiropas pētnieku strādā ASV. Manuprāt, arī šā gadījumā mēs zaudējam talantus. Tāpēc, ja mēs vēlamies panākt Lisabonas mērķus, tad saskaņā ar ar, Lisab ar komisijas aprēķiniem mums ir vajadzīgi 700 tūkstoši pētnieku, un ja mēs neizmantojam sieviešu potenciālu, tad vienkārši mums nav laba rezultāta. Jā, atbilde, es varu jums piekrist. Jā, mums ir mērķi, šie mērķi ir jāsasniedz. Nav tā, ka šie mērķi vienkārši kaut kur ir uzrakstīti un neviens tos nav lasījis. Mums ir jāveido ļoti konkrēti instrumenti, konkrēta politika, lai šie mērķi kļūtu sasniedzami. Un kā jau bija teikusi, vairāk un vairāk kārt ir jāatkārto un atkal un atkal jāatkārto, ka ir nepieciešams sniegt informāciju sievietēm. Šeit nav tikai jautājums par dzimumu līdztiesību, bet arī par to, ka mēs neizmantojam savu talantu potenciālu. Un teikt lūdzu Kristiāns Ēlers. Gigan Kvinkundze, tagad mums ir šobrīd esam saņēmuši parlamentā sestās ietver programmas izvērtējumu. Un kāpēc augstskolas bieži vien nepiedalās, kā arī mazie un vidēji uzņēmumi nepiedalās šajā programmā, tāpēc, ka uh, viņiem ir problēmas ar birokrātiju un arī ar tādu jautājumu, kas ir saistīts ar līgumu ilgumu. Jā, jūs teicāt politiski, jūs plānojat rīkoties šajā jomā, bet, manuprāt, būtu pareizi paskatīties uz to, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Jā, jūs sniedzat ļoti diplomātisku atbildi. Jūs teicāt, ka šobrīd notiek septītās programmas vidusposma izvērtēšana, un runāts par to, ka ir nepieciešams tehnoloģijas un pētniecības uzņēmumu centienus uh, apvienot. Manuprāt, līdz šim tas nav nu, noticis, un līdz ar to programma līdz šim nefunkcionē. Tāpēc man ir konkrēts jautājums, cik lielā mērā jūs plānojat vidusposma izvērtējumā šo jautājumu risināt un kādā veidā? Lūdzu, Giekenkvīna kundze. Nu, es negribu tagad atkārtot par to, kas jau ir panākts ar tītajā programmu, bet runāšu tagad konkrēti. Pavisam tuvē nākotnē, ja vien es kļūšu par komisāri, tad būs paziņojums no manas puses padomē un parlamentam par vienkāršošanu. Un tur tiks runāts par papildu iespējām, kas mums šobrīd ir pieejami, piemēram, jauns koncepcijas pētniecības finansējumam, piemēram, uh, sistemātiskie resursi vai arī vieno, vienots procents pārvaldībai un līdzīgas sistēmas. Un uh, revīzijas palāta ir atzinusi šāds instruments par labiem. Man ļoti svarīgi panākt konsekvenci, jo viena no lietām, ko es dzirdu, kā kritiku, sanāk tā, ka var tikt uzsākts projekts, un tad kaut kur projekta pa vidu kaut kas mainās. Un cilvēki, protams, ir ļoti nobežījušies par šādām izmaiņām. Manuprāt, ir nepieciešams konsekvence, absolūto konsekvence. Un tas savukārt nozīmēs, ka vienkāršošanas procesā būs lielāks progress. Papildu komunikācijai un vienkāršošanai būs arī citas komisijas iniciatīvas, piemēram, Es neesmu vēl runājis par finanšu regulu, bet tas ir iekļauts vispārējā pārskatīšanas procesā un būs arī priekšlikums attiecībā uz pieļaujamo riska līmeni. Manuprāt, šādā veidā mēs varēsim ļoti konkrēti risināt problēmas. Tātad, ja šī komiteja mani apstiprinās, tad visi šie jautājumi kļūs par prioritāriem jautājumiem. Man ir papildi jautājums, saka Eiler kungs. Jā, mēs esam daudz runājuši par MVU iesaistīšanu, un vislielāka problēma, kas viņiem ir, uh, ko, par ko viņi ir runājuši, tā saucamais time to contract, uh, līguma, uh, līguma ilgums, un viņi lielākoties ir teikuši, ka viņiem ir problēma. Bieži vien ir tā, ka, kā nu, no konkursa izsludināšanas brīža līdz brīdim, kad viņi var saņemt līgumu, paiet pusotras gads. Maz un vidēji uzņēmumi vienkārši nevar pieļaut tādu situāciju. Es zinu, ka pat lielākiem uzņēmumiem tas sagādā grūtības, kur ne vēl mazajiem. Kāda ir jūsu atbildi? Jā, es jūsu kritiku uztveru ļoti nopietni. Jau septītā ietver programmā ir diezgan nopietna saīsinājums attiecībā uz līguma piešķiršanas laiku. Jā, protams, mums ir nepieciešams turpināt un samazināt šo laiku līdz līguma parakstīšanai. Un, ja es kļūšu par komisāri, tad tā būs viena par prioritātēm sadarbībā ar ģenerāldirektorātu un es domāju, ka par šo jautājumu tiks runāts, kad būs uh, FP7 vidusposma izvērtējums. Bet, protams, šī ir prioritāte, tas ir mērķis, un tas ir jādara, lai maza un vidē uzņēmumi varētu iesaistīties programmā. Lielas paldies! Un lūdzu, Paškas kundze. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Uh, pani komisárka, vo svojom vystúpení ste uviedli, že navrhujete... Komisārs Konze, jūs teicāt, ka jūs vēlaties izveidot kopīgo pētniecības telpu, jūs runājat par piekto brīvību, un šī ir informācijas aprites brīvība attiecībā uz intelektuālo īpašumu. Šeit savukārt dalība valstis ir atbildīgas par intelektuālo īpašumu uh, aizsardzību un diezgan atšķirīgi noteikumi, tāpēc arī jautājums, kā jūs plānojat šo šķērsli nojaukt. The... Pār intelektuālā īpašuma tiesībām. Jā, šis jautājums nav viegls. Par to notika ļoti kārs diskusijas. Manuprāt, visi skaidri saprot, ka ir problēmas. Un viena no problēmām ir šie šķēršļi, par kuriem es jau runāju. Un, diemžēl, šeit man nav atbildības, bet man ir kolēģis, ja vien mēs kļūsim par komisāriem, viņam būs konkrēta atbildība. Tad es strādāšu ar šo kolēģi. Tad mēs nāksim pie jūsu komitejas, pie dalību valstīm un redzēsim, ko mēs varētu darīt lietas labā, lai turpinātu diskusijas šajā jomā un lai pierādītu, ka tiešām problēma eksistē ka tas ir nopietns šķērslis tam, lai MVU varētu piedalīties FP7, un tas ir jādara koordinētā veidā visā Eiropas Savienībā. Manuprāt, var šādā veidā sadarboties, varbūt esmu naiva. Bet, manuprāt, es noteikti centīšos strādāt šajā jomā kopā ar citiem kolēģiem Mēs centīsimies uzsākt nopietnu diskusiju, panākt nopietnu solījumus, un to es varēšu darīt, ja vien jūsu komiteja būs gatava mani atbalstīt, jo jūs esat tie, kas pārstāv visas dalību valsts, jums ir unikālas zināšanas, kas ļaus mums šos šķērsus pārvarēt, vismaz uzbūvēt tiltus. Lūdzu, tad papildus jautājumu, kolēģi ja esmu tādās pašās eh, domās, varbūt mans jautājums nedaudz sarežģīts, bet katrā ziņā jūs vēlētos iet šādu ceļu un tieši tādēļ sadarboties ar mums un saviem kolēģiem komisijā, jums ir jācenšas tomēr visiem spēkiem šo mērķi sasniegt un arī no no grafika viedokļa, kalendārā grafika viedokļa tas būtu sarežģīti. Un es vēlēs tieši par to vaicāt, līdz kādam laikam tātad, nu, kalendārā izteiksmē jūs grasāties šo problēmu atrisināt. Nu, ja tas būtu atkarīgs no manis un, un jums un šīs komitejas, tad, tad, tad darīt to nekavējoties, tuliņ. Bet, nu, domājot par šo grafiku, ir jāņem vērā citu partneru intereses, ne tikai mūsu un jums. Tātad, tā kā, uh, Es e, jums dodu savu vārdu, ka mēs strādāsim kopā ar kolēģiem, kopā ar jums, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu to, ka šis e, konkrētais e, mēķis, šī, šī problēma vai šķērslis, tā kā to sauktu, tuvākajā laikā, tiešām vistuvākajā laikā tiktu atrisināt un lai tātad būtu iespēja šajos procesos atklāti, atvērti un caurskatām tātad piedalīties, un šī programma būtu pieejama tiem, kas uzskata, ka IPRs tātad ir lielākais šķērslis līdzlībā šajās programmās. Labi, paldies, kolēģi, kolēģis. Nu, izskatās, ka esam izgājuši cauri visam runātāju sarakstam. Esam nedaudz ātrāk tiekuši galā ar jautājumiem, nekā bija, bija domāts. Um, Citu jautājumu šķiet, ka vairāk arī nebūs. Es jums pateicos par uh, disciplinēto sadarbību. Un noslēgumā vēlos vēlreiz eh, dot vārdu eh, kandidātas kundzei. Tātad, kā, kā solīts, vēlreiz jums iespēja veikt kādu kopsavilkumu un teikt kāds noslēguma vārdus, jo tā, tāds nu, ir reglaments, tāds ir process. Uh, uzklausīšanas beigās kandidātiem ir iespēja vēl 5 minūtes izteikties. Un lūk, tad jums vēlreiz vārds kandidāts kundze. Paldies, priekšstādātāji! Pirmkārt, es vēlos sacīt, ka uz eh, šīs dienas noklausīšanos es nācu eh, ar konkrētām idejām. Es, protams, ļoti rūpīgi gatavojos. Un eh, pers no personas skatoties raugoties, jāsaka, es gatavojos šeit gluži kā, kā noslēguma eksāmenam vidusskolā, kad, kad es beidzu. Bet, bet patiesībā Un, protams, tad, tad, kad man bērni pabeidz skolu, tad viņiem eksāmeni bija smagāk, tā kā varbūt skatoties smagākajam eksāmenam. Un jāsaka, ka, kā es sacīju sākumā, atskaitīšanās un dialogs ir abas demokrātijas uh, sirds. Mums bija ļoti laba diskusija par plašu jautājumu loku, mēs varētu turpināt diskutēt, un es noskaidroju, ka mums daudz kopēju bāžu, kopēju problēmu. Es rūpīgi ieklausījos jūsu viedokļos, un jāsaka, ka mums politiķiem, un mēs visi esam šeit politiķi, uh, izglītības un tātad zinātnes eh, politika saistās ar to, kā atrast inteliģentus risinājumus mūsu kopējām problēmām. Līdz ar to mums ir jā, jācenšas atrast arī, protams, arī eh, resursi un eh, veidi, kā šīs kritiskās problēmas risināt. Ir nepieciešams cīnīties pret ekonomikas krīzi, ir nepieciešams diversificēt enerģētikas avotus, ir nepieciešams domāt par to, kā uzlabot apstākļus novecojušai sabiedrībai un jāuzlabo starptautiskā sabiedrība. Īstenībā sistēma nozīmē, mm, ka šo atgošanās, eh, ekonomikas atgošanās plānu eh, mēs varēsim realizēt tikai ar inovāciju palīdzību. Un šī 2020 vīzija tieši to arī nozīmē. Uh, Mums ir nepieciešams pārskatīt un vienkāršot eh, pamatu eh, programmas instrumentus. No daudziem mēs dzirdējām, ka šiem instrumentiem jābūt pieejamākiem, tiem jābūt inklusīvākiem, kā arī lietotājiem draudzīgākiem, jo sevišķi no MBO viedokļa raugoties. Tas nozīmē, ka mums jāturpina strādāt horizontāli, lai nodrošinātu kopēju tirgu inovācijām, lai uzlabotu partneru attiecības ar parlamentu, man tas nozīmē sevišķi attiecības ar šo jūsu komiteju, lai mēs kopīgi izmantot mūsu rīcībā esošo politisko kapitālu, lai eh, izveidot vienotu inovāciju tirgu jāveid, jāstrādā kopā ar dalību valstīm. Un tāpat tās jāuzlabo radoša sadarbība privāta sektora un citiem partneriem, lai mobilizētu jaunas, jaun, jaunas investīcijas inovāciju tirgu. Es esmu gatavs stāties pretī šiem um, izaicinājumiem. Es ceru, ka parlaments man apstiprinās, jo zinātne, pētniecība un inovācijas pirmo reizi ir apvienots vienā portfelī un, un, un nolikts Eiropas politikas sirdī. Es domāju, tas mums visiem dod ļoti lielas iespējas. Tās jāizmanto. Es zinu, ka jūs ļoti nopietni attiecieties pret savu darbu, ticiet man karjeras. Tas nozīmē, ka mums jāstrādā, jāstrādā kā partneriem, kā, kā politiķiem, roku rokā. Mēs visi šeit esam gal galā politiķi. Un, kā es jums sākumā sacīju, ja jūs vēlaties manī saskatīt birokrātu vai, vai ierēdni, tad, tad neceriet. Esmu politiķi un esmu sava, savu darbu darītāju. Es vēlos panākt konkrētus rezultātus, bet šos rezultātus var panākt vienīgi tādi, ja es varu rēķināties ar jūsu atbalstu. Tas nozīmē, ka inovācijas, nu, pamatā, kā es teicu, saistās ar to, ka mēs kopīgi um, pārvaldam izmaiņas, tā vietā, lai ļautu izmaiņām pārvaldīt mūs. Inovācijas saistās ar, ar to, lai izveidot ekonomikas pasaules principu domāts, darīts. Un es ceru, ka kopīgiem spēkiem, vedot labas partneru attiecības, mēs eh, varēsim dot papildus impulsu inovācijām Eiropā. Ka Eiropa kļūs par inovāciju un zinātnes pionieru un, un eh, aizvien pilnveidosies šajā jomā. Un es ceru, ka šodien ir šī padziļinātā dialoga sākums, kurš turpināsies, un es jums no savas puses varu garantēt savu atbalstu, savu, savu atklātību, savu, savu pieejamību savu, tā, turpmākām diskusijām. Tāpat arī es garantēju, un to es vēlos uzsvērt savu, ga, savu garantiju uh, tam, ka es būšu neatkarīgs savā domāšanā, savos lēmumos. Es apzinos to, ka es, uh, es jau divas reizes stāvēsies parlamentāro komiteju priekšā. Es atceros šīs reizes, un, un gan šajā gadījumā, gan, gan iepriekš uh, man ir nācies dot neatkarības zārestu, un uh, esiet droši, ka gan izdesmit pēdējos gadus esmu strādājis kā neatkarīgs uh, Eiropas institūcijas uh, tātad darbinieks uh, revizijas palatā un nešaubos, ka nākotnē būs tāpat tā, tā, tās. Un es, kā es sacīju, vēlreiz ceru, ka šī, šī diena kalpos kā pamats mūsu turpmākajām diskusijām un sadarbībai starp, starp m, politiķiem komisijā un un parlamentā, un ka kopīgiem spēkiem mēs varam panākt to, ko cilvēki mums sagaida. Ko tad viņi sagaida? Viņi vēlas, lai būtu darba veids viņu bērniem un mazbērniem. Viņi vēlas, lai vīde, kurā mēs dzīvojam, būtu drošāka un tīrāka. Viņi vēlas, lai izmešu skaits samazinātos, vai lai tehnoloģijas paliek zaļākas un inteliģentākas. Tas ir viss tas, ko šie maģiskie vārdi, ko viņi mums sagaida. Šos maģiskos vārdus mēs varam realizēt tikai tad, ja ir reāla politika, ja cilvēki sadarbojas un ja viņi zina, ko dara. Un vispēcot. Es zinu, ka parasti tāda nu, tradīcija, ka parlaments gaida, respektīvi komisija gaida, ka, viņus, ka, ka parlaments uzaicinās viņus. Un es vēlētos aicināt priekšsēdētāju Ja jūs man apstiprināsiet, iepazīstoties aizvien pacienātāk ar politiku un kā tu veido manā pārsniestošie divi ģenerāla direktorāti, domājot par inovāciju politikas horizontalizāciju, es domāju, ka man būs iespēja nākt parlamentā nevis tad, kad man aicina, ne tikai tad, kad man aicina, bet nākt pie jums un, un lūgt jūsu ieguldījumu šajās konkrētajās jomās, politikas jomās, pie kā es strādāšu, tad, kad mans būs nepieciešams jo tās ir politikas jomas, kuras, kurām ir jābūt un kas, kas būs Eiropas ekonomikas eh, sirdī un, un centrā tuvākajos gados mēģinot eh, iziet no ekonomiskās krīzes. Un noslēgšu savā dzimtajā valodā. Paldies jums arī, protams, ka uzklausījāt mani. Man tiešām ir eh, bija ļoti interesanti iegūt šo papildus informāciju no jums par, par jums aizsvaru problēmām, kas ir būtisks jums, un es tiešām ceru uz labu sadarbību starp mūsu institūcijām nākotnē. Un nu, nešaubos, ka tuvāko piecu gadu laikā, ja man būs, protams, iespēja tikt apstiprinātā šajā amatā, ka es varēšu pēc pieciem gadiem eh, būs stāties uz priekšā un sacīt, ka esmu lepni par to, ko kopīgiem spēkiem esam sasnieguši. Frau Gegen Quinn, ich darf. Gegen Quinns Kunze, komitejas vārdā vēlos jums eh, sirsnīgi pateikties par tiešām ļoti dzīvām eh, diskusijām, par skaidriem vārdiem, par arī par disciplinēto un konstruktīvo pieeju, par konkrētām atbildēm uz jautājumiem. Sirsnīgs paldies! Es domāju, ka tās tiešām ir trīs aizraujošas, interesantas stundas. Un vēlos novēlēt mums arī turpmākas eh, produktīvas diskusijas nākotnē. Visiem to labāko. Paldies, kolēģi! Diskusijas nebūtu nebija vieglas, un paldies visiem par to, ka bijāt disciplinēti. Tiešām sirsnīgi, paldies, sirsnīgi paldies visiem par līdzdalību šajā sēdē, un rītu noklausīšanās turpināsies. Paldies! Visu labu!